Muy buenas tardes. Esiet sveicināti, dārgie kolēģi. Good afternoon. Vēlreiz esiet sveicināti. Un esiet sirsnīgi sveicināti vēlreiz šajā Lībe komitejas sanāksmē. Mums ir ļoti piesātināta darba kārtība. darba kārtībā ir daudzi punkti, mūsu trīs stundas ir paredzētas darbam, un tad vēl viena papildu stunda ar polijas parlamenta delegāciju no 6.30 līdz 7.30. No pulksten 6.30 līdz 7.30, un jūs visas aicināt piedalīties. Bet nu tagad mums ir jāsāk darbs. Pirmkārt, pieņemsim darba kārtību. Gribu atzīmēt to, ka piektais un sastais punkti, kas attiecas uz nolīgumu ar Islandu un Norvēģiju par savstarpējo juridisko palīdzību, ir atlikti uz nākamo Lībe komitejas sēdi. Tādējādi mēs piedāvājam tā vietā citu eh, jautājumu Eiropas Savienības stratēģiju par Romu integrāciju. Referenti ir Līvija Ģaroka, kura šodien prezentēs mums pašreizējo stāvokli un grafiku. Parad, kāds ir paredzams, lai skatītu šo jūtīgo ziņojumu. Vai neviens neiebilst, tādā gadījumā darba kārtība tiek pieņemta. Un mēs pārējām pie darba kārtības otrā punkta priekšsēdētāja paziņojumi. Šeit es aicinu apstiprināt koordinatoru ieteikumus iecelt sekojošus referentus. Devora Serakjānī, e, Horvātijas E, piesaistīšanai Eiropas narkotiku uzraudzīšanas centram. Tālāk Sonja Alfano iniciatīvas ziņojumam par organizēto noziedzību ar Eiropas Savienībā. Trešais. Denis De Janks iniciatīvas ziņojumam par Eiropas Savienības pieju krimināla likumam. To autorizāciju no priekšsēdētāja konferences šeit vēl nosaņemt, bet, ja neviens neiebilst, tādā gadījumā šos eh, priekšlikumus pēc koordinātoru ieteikuma mēs apstiprinām. Un šīs kārtējās sanāksmes beigās, kā jau es sacīju, mēs tiekamies ar Eiropas Savienības lietu komisiju no Polijas parlamenta, kuri vēlas apspriest ar polijas prezidentūru saistītos jautājumus. Un gribētos apspriest atsevišķus konkrētus jautājumus, tā skaitā TFTP tā, un Eiropola Eirojust demokrātisko atbildību, un es, kā priekšsēdētājs, visus jūs uzaicinu šo sanāksmi, kura sāksies ap 6.30 un paredzams, ka tā ilgs aptuveni vienu stundu. Trešais darba kārtības punkts ir jāapstiprina protokoli iepriekšējām sēdēm, kas ir notikušas. Ja neviens neiebilst, protokoli tiek apstiprināti, un mēs tagad varam pāriet pie balsojuma. Mums ir elektroniskais balsojums, es atgādinu. No ka ir jāpārbauda, vai jums visiem ir elektroniskās balsošanas kartas, lai jūs varat um, balsot. Alvaro kungs, vai jūs kaut ko varat darīt? Mēs, uh, mēs jūs uh, ieskaitīsim. Uh, es varu celt roku, bet es domāju, balsojums būs lielisks. Karlos ir paveicis lielisku darbu. Mēs ieskaitīsim tavu balsi. Jā, protams, ir. Um, tas ir liels kauns aiz, aizmirst savu informācijas tehnoloģiju karti, balsojot par informācijas tehnoloģiju dokumentu. Jā, šeit gan būs runa par sistēmu darbības pārvaldībai brīvības drošības un tiesiskuma telpā. Referents Karlos Koeļo. Un mums ir orientēšanas balsojums par ziņojumu projektu. Bet pirms mēs sākam balsot, varbūt pats Koeļokungs gribētu izteikties. Lūdzu, Koeļokungs, paldies priekšsēdētāji. Divas īsas piezīmes. Pirmkārt, gribu pateikties visiem ēnu referentiem un visiem kolēģiem, kuri sagatavoja grozījumus un piekrita uh, tiem kompromisiem, kurus mēs sagatavojam kopā. Gribu teikt, ka bez viņu atbalsta nebūtu bijis iespējams panākt e, darbu līdz šim etapam un mūsu konsensam Lībe komiteja. Un otrkārt gribu e, sacīt, ka es jūtos ļoti skumdināts, ka Eh, nevar piekrist eh, Al Aleksandra Alvaro piedāvātajiem mutiskajiem grozījumam. Parasti es vienmēr tiem piekrītu, vienmēr ir pārdomāti, taču šajā gadījumā mums ir problēma. Es jau sacīju, ka kopš paša sākuma Eiropas parlamentam nevajadzētu būt eh, strīdus uh, ābolam starp dalībvalstīm, kuras cīnās par aģentūras uh, atrašanās e, vietu. Un ja padomi sako mūsu kritērijiem un mēs nonākam līdz secinājumiem, tad mums nevajadzētu iz, apstrīdēt e, padomis lēmumu. Mutiskais grozījums, ko piedāvā Aleksandrs Alvaro, pat ja tas ir apsvērumu formā, e, norāda priekšrocību Igaunijai salīdzinājumā ar Franciju. Savukārt mums vajadzētu paturēt savu neutralitāti runājot par atrašanās vietu. Aleksandri, ļoti žēl, bet es nevaru atbalstīt tavu grozījumu, un tā arī aicināšu kolēģis. Paldies, referents Koļģo. Paldies ēnu referentam Deļģangam, paldies. Un, jā, jā, mēs sakām paldies tev. Uh, Un vai ir kāds no prezidentūras vai komisijas tādā gadījumā, ja nekas nav piebilstams, mēs pāriem pie balsošanas sākam balsot ar gru, septīto grozījumu par. Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais grozījums. Par pret, atturas, pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Devītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss numur viens par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 11 par pret atturas pieņemts. 12. grozījums par pret atturas pieņemts. 13. par pret pret atturas. 14. grozījums par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 53. Nē, to aptver 9. grozījums. 54. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 15. par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. E, pirmais grozījums turpinājums par. Nē, atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Pret. Atturas. Noraidīts. Trešais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 18. grozījums par pret atturas pieņemts. 19. par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums turpinājums par pret atturas atturas pieņemts. Trešais turpinājums par pret atturas pieņemts. Un tālāk grozījums numur 20 un 63, jo tie ir identiski ar papildinājumu. 20. un 63. kopā. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Ceturtais turpinājums. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 21. un 64. kopā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 pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 23. par, pret, atturas, pieņemts. 24. par, pret, atturas, pieņemts. 25. par, pret,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 pret atturas pieņemts. 68. par pret atturas noraidīts. Priekšsēdētāji varbūt mēs varētu 28, 29, 30 blokā kopā. Agreed. Piekrītu. 28, 29, 30 kopā par pret atturas, pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Mēs varam arī blokā salikt budžeta komitejas priekšlikumus 10, 11, 12, 5 un 13. No 10 līdz 13 un vēl 5. kopā blokā. Par reglamentu jautājums Priekšsēdētāji. Wait a second, please. Oh. Gonna... Lielas paldies, priekšsēdētāji. Now. Ja, dan gaan we. Uh, dank u wel, voorzitter. Ik zou graag amendement 13 ap... Paldies, priekšsēdētāji. 13. grozījumu par to vēlos, lai nobalso atsevišķi. Okay. There's a rejection with amendment 13. Labi, tā 13. mēs blokā neieskaitām, pārējais bloks iet kopā. Tas nozīmē 10, 11, 12 un 5 blokā par pret atturas pieņemts 13. tagad par pret atturas pieņemts Piektais, nē, atvienot sastais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Septiņdesmit trešais par, pret, atturas, pieņemts.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 Mēs varam blokā salikt 35, 6 un 7. Vai kāds iebilst? Neiebilst. Balsojam blokā no 34. līdz 6. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 16. par. Pret. Atturas. Noraidīts.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 Noraidīts. Devītais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Desmitais par. Pret. Atturas. Noraidīts. Vienpadsmitais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Divpadsmitais par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 pieņemts. 77 par, pret, atturs, nav pieņemts. 78 un 18. Tie iet kopā par, pret, atturs, pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 18. Par, pret, atturas, noraidīts. 19. Par, pret, atturas, noraidīts. 38 un 80 kopā par pret atturas pieņemts. 20 par pret atturas noraidīts. 21 par pret atturas noraidīts. Priekšsēdētāji vai varētu pārbaudīt, vai ir iespējams nobalsot blokā 19 līdz 23. Tātad par budžetu. Tātad 19, 20, 22, 23. No budžeta komitejas ir grozījumi 19, 20, 22, 21 un 23. Tie visi kopā. Vai kāds iebilst? Balsojam par, pret, atturas Pieņemts. 24. Par. Pret. Atturis noraidīts. 24 kontu par pret atturis pieņemts. 26 par pret pret, atturs, pieņemts. 25 par, pret, atturs, pieņemts. Neatvainojiet, noraidīts. 39 par, pret, atturs, pieņemts. 27 budžets par, pret, atturas, noraidīts. 40 par, pret, atturas, pieņemts. 26 par, pret, atturas, pieņemts. 28 par, pret, atturs pieņemts. Tagad par um, apsvērumiem. Pirmais grozījums budžetam par, pret, atturs pieņemts. Mutiskie grozījumi Alvāra kungs. Ir komentāri no zāles. Par, pret, atturs, noraidīts. 42 par, pret, atturs, noraidīts. 8. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 44, ne, 45. grozījums par, pret, pret, atturs, pārbaudīsim. Balsojums elektroniski, pār 45. grozījums. Balsojums atklāts. Beidzam balsot. Sešpadsmit par, piecpadsmit pret, un skan komentāri no zāles. Sistēma nav nostrādājusi. Izskatās, ka ir kļūda. Tātad Alvāro kungs vēl nobalso par. Tātad 16 pret 16, ko lai dara? Tātad jūs balsojums ir pret, bet Tātad 17, 16? Nē, 16, 16. Noraidīt. Tātad priekšsēdētājs saka, viņš pieskaitu vienu balsi pie par un vienu pie pret. Viens no Lavāro kungu puses un no Karacas bildes kundas puses. Tātad 15, 16. Ja 15, 16, tas nozīmē, ka noraidīts, tas saskaņā ar noteikumiem, ar reglamentu. Tātad vēlreiz, pārbaudam vēlreiz? Jā. Vēlreiz. Balsojam par 45. grozījumu. Sākam balsot. Now the vote is... <laughs> Now the vote is... Balsojam. Beidzam. I'm so sorry, Sophie. <laughs> so, now it's, now it's. Tagad mums ir 16 pret 16. Tātad noraidīts. Atvainojiet, Alvāro kungs. Grozījums noraidīts. Tad turpinām ar otro par, pret, atturas pieņemts. Otrais grozījums par budžetu par, pret, atturas noraidīts. Tre, ceturtais grozījums, nē, trešais par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret atturs pieņemts. Devītais kompromiss par. Tātad devītais kompromiss par. Pret. Atturs pieņemts. Desmitais kompromiss par. Pret. Atturs pieņemts.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 pieņemts, un 41 beidzamais par pret atturs pieņemts. Tagad mums ir galīgais balsojums elektroniski par tekstu. Sākam. Now the vote is closed. Beidzam balsot. 29 par, 3 atturs, ziņojums ir pieņemts. Apsveicam mūsu ziņotāju. Lūdzu. Atvainojiet, priekšsēdētāji, esmu šeit. Es tikai pēdējā sekundē nejauši nobalsoju pret. Es gribētu izlabot šo savu balsējumu, lai viss būtu pareizi. Atvainojos vēlreiz. Vai mēs to varam izdarīt? Jā, tas tik. Tika Tādā gadījumā mums būs vēl viena balss pār, viena mazāk balss būs pret. Paldies visiem! Paldies referentam, paldies visiem! Un pārējiem pie nākamā punkta. Un kā es sacīju? Tā kā mēs esam atlikušos vēlāko laiku skatīt eh, nolīgumus ar Islandu un Norvēģiju, mēs pārējām bez kavēšanās pie eh, svaigi pieņemtā punkta, kas ir Eiropas Savienības stratēģija par Roma integrāciju. Un mēs uzklausīsim darba dokumentu prezentāciju ar šeit mēs uzklausīsim referenti Līviju Jāropu, kura mums prezentēs darba dokumentu šajā sakarā. Mēs eh, sagaidām pētījumu par šo tēmatu, kas ir jāiesniedz mums saistībā ar tiem konstatējumiem, kur sakarā notiks mūsu nākamā lībe tikšanās 26. oktobrī, un tagad Līvija Jārokā jums tiek dots vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs, dargie kolēģi. Tagad mūsu priekšā ir darba dokuments, kas nav iztulkots ne franču, ne vācu valodā, kā mums eh, teica, ka tas būs iztulkots, bet šie tulkojumi, diemžēl, vēl nav gatavi, bet tie būs gatavi. Vismaz tādu informāciju mēs saņēmām, ka tie būs gatavi 15. oktobrī. Un kā jau priekšsādātāja kungs tikko paziņoja, ja mēs eh, nevarēsim pabeigt mūsu diskusijas šodien par darba dokumentu, tad mums būs 26. oktobrī vēl pusstunda laika to turpināt, tad, kad mēs saņemsim arī pagaidu rezultātus pētījumam, kuru šobrīd īsteno, lai labāk izprast šo jautājumu. Tātad tik līdz mums būs šie pagaidu rezultāti pieejami dokumentā, tad es sākšu strādāt pie galējā uh, dokumentu pieziņojuma projekta. Un mēs tiešām ceram, ka, lai būtu labs tulkojums, uh, tad 15. un 16. datumā, kad būs uh, galīgie pētījuma rezultāti, tad mēs arī sniegsim uh, galīgo dokumentu, lai Liba komiteja varētu par to runāt 29. Eh, un 30. novembrī. Tajā pašā laikā notiks arī uzklausīšana Liba komitejā par šiem pašiem jautājumiem. Tātad eh, tie būs ļoti svarīgi datumi mums, lai mēs varētu saņemt pēc iespējas labākus dokumentus. Pirms varam saskaņot eh, grozījums decembra sākumā. Tātad šāds laika grafiks eh, dot mums iespēju 9. decembrī balsot Leba komitejā par šiem tekstiem un visoptimistiskākais eh, termiņš balsojumam plenārsēdē arī būtu. Un eh, varbūt, ka tas var mainīties grozījumu, es atvainojos tūkojumu dēļ, bet mēs ceram līdz decembra plenārsēdēju šo dokumentu noslēgt un izskatīt. Bet ir vēl viena lieta, kura gribētu piepilst, piebilst, jo šie divi dokumenti, uh, kas ir sadalīti uz pusēm tulkošanas apsvērumu dēļ, arī pauž manu nostāju par šo jautājumu. Bet uh, vēl viena lieta, ko gribētu pieteikt par uh, ziņojumu aptvērumu. Uh, Pagājušajā nedēļā un arī iepriekšējā nedēļā mēs tikāmies ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, lai runātu par šo dokumentu, un mēs ceram apkopot visu sēnu referents turpmākajās dienās vienā tikšanās reizē. Šonadēļ un arī pagājušajā nedēļā eh, daudz nevarēja ierasties uz sanāksmēm, bet uh, Kinga Gonca teica, ka šī nedēļa būtu labi jums, bet uh, citiem uh, nevisai, un tāpēc es tiešām pēc iespējas ātrāk ceru saņemt ēnu referentu viedokli, lai mēs varētu turpināt darbu. Tiem, kas varbūt nesako šim ziņojumam, gribētu atgriezties pie tā, ko vēlamies, lai arī saprot pilsoniskā sabiedrība. Šis ir ziņojums. Uh, kurā nebūs runa par visiem jautājumiem, kas skar Romus, jo iepriekšējie četri, pieci dokumenti, kas bija plenāra parlamentā, bija ļoti detalizēti. Es runāju par tiem faktoriem, kas noved pie šāda veida nabadzības, un pirms dažiem gadiem sieviešu tiesību komitejā bija ziņojums par Romu sievietēm, bet šis ziņojums būs tajā aptvērumā, ko mēs nospraudām uh, jau agrāk, kas ir attiecībā uz kopienas rīcības plānu Romu jautājumā, un par to arī būs šis ziņojums. Un, eh, Cerams, ka tādējādi mēs varēsim noteikt arī juridisko pamatu. Tas ir tas svarīgākais signāls, par kuru gribētu arī saņemt skaidru viedokli šajā komitejā. Uh, proti, lai mēs varētu uh, raidīt ļoti skaidru signālu komisijām padomēji šobrīd. Paldies par sadarbību un tiešām ceru, ka uh, varēsim uh, gūt visu de deputātu atbalstu šeit un ceru saņemt ieteikums manam ziņojumam, varu tikties ar jums individuāli un uh, arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus iesaistīsim, jo to viņi teica pagājušajā nedēļā, ka viņi labprāt tiktos arī ar ēnu referentiem, un to mēs darīsim. Paldies par uh, komentāriem, kurus iesniegsiet. We thank you. Liels paldies, Jaraukas kundze, un gribētu atgādināt, ka mums jau vairāk kārt ir bijusi iespēja šo jautājumu apspriest gar un plaši. un noteikti vēl 28. oktobrī arī varēsim to darīt, kad mums būs pagaidu rezultāti no šī pētījuma. Pētījums ir uzsākts, un to ir uzsākus komisija, un būs arī citas iespējas par to runāt. Un uh, šajā diskusijā tātad aprobežosimies ar darba dokumentu prezentāciju, ko tikko dzirdējām mūsu referents Jāroks kundzes. Varbūt Beļģijas prezidentūras vai komisijas pārstāvi gribētu kaut ko teikt, pirms mēs sākam diskusijas ar deputāts, deputātiem, jo daži ir pieteikušies runāt. Vai kāds no komisijas gribētu ko teikt? Nē. Tad uh, sāksim ar deputātiem. Vīkstrēms, kundze, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ļoti priecīga, ka beidzot mums ir priekšā dokuments par šo izšķirīgo jautājumu un ka varam veidot ziņojumu, kā Libe jau to nolēma jau pagājuši gadu. Darba dokumenti ir noderīgi, jo tie mums dod iespēju ātri sākt darbu pie šī svarīgā jautājuma. Un tomēr Tur ir runa tikai par socioekonomiskiem jautājumiem, un man ļoti žēl, ka tas tā ir. Es runāju Alde grupas vārdām. Man tas šķiet paradoxāli, ka kamēr tiek izraidīti uh, romtautības cilvēki, tiek veidotas etniskas datubāzes. Un padome tā pašā laikā uh, padome diskutē uh, par uh, uh, kriminālām grupām, kas uh, tirgojas ar varu. Un man priekšsēdētāji kungs e, šķiet, ka mēs visi bāžam galvu smiltīs. Tāpēc es gribētu lūgt referenti skatīt šos jautājumus un palīdzēt Eiropas parlamentam vērtēt dalību valstu pasākumu legālumu, to, kā tiek izmantota nauda un tieši Eiropas nauda un kāda ir tā ietekme. Uh, Kā tad ar brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā, diskriminācijas aizliegumu, segregācijas aizliegumu un ko Eiropas parlaments var un ko tam ir jādara, lai uh, šo uh, ziņojumu veidot par Romu integrāciju, nevis tikai sociālo integrāciju. Manuprāt, mums ir jārunā arī par uh, legālu diskrimināciju un brīvās pārvietošanās jautājumiem. Uh, Uh, ALDE grupa tikai tad varēs atbalstīt šo ziņojumu, jo precējā gadījumā šis ziņojums, mūsuprāt, būs uh, bezjēdzīgs. Paldies! Thank you! This is Gons! Paldies, Gonsas kundze, lūdzu! Paldies! Gribētu minēt divus aspektus šajā ziņojumā. Pirmais un svarīgākais uh, ir tas, ka es gribu pozitīvi vērtēt šo ziņojumu. Mēs jau kopš pagājušā gada septembra gaidām. Uh, Tad, tad ir labi, ka ir kaut kāds dokuments, pie kura mēs varam stād, strādāt, un es ceru, ka drīz būs tiešām tikšanās uh, visiem ēnu referentiem. Es piedāvāju Livijai dažādas uh, datums, kad mēs varētu tikties. Pavisam uh, ne, ne, nesen nodarbinātības komitejā tika pieņemts lēmums, ka viņi sniegs atzinumu, un es būšu atzinumu sastādītāja nodarbinātības komitejā, un tāpēc uh, ir ļoti svarīgi strādāt pie šiem jautājumiem no abām, abām aspektiem, kā jau Cecīlija minēja, šo te diskriminācijas un a, brīvās pārvietošanās aspektu. Tā ir tāda vairāk kā lībe pieeja un arī no sociālās un nodarbinātības puses. A, un nākotnē mums vajadzētu raudzīties, kā veikt pasākums, kas tiešām palīdz Romu kopienai. Tikai par laika grafiku. No Nodarbinātības komitejas viedokļa. Laika grafiks ir diezgan īss. Un um, man izskatās, ka Nodarbinātības komitejai vajadzēs vairāk laika. Mēs labprāt uh, redzētu grozījuma iesniegšanas termiņu decembra vidū, kas ir nedaudz vēlāk nekā bija plānots. Mums ir vajadzīgs arī laiks apspriest šos grozījumus, izstrādāt kompromisu grozījumus, jo mums arī ir jāapspriež tas viss ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Ir ļoti svarīgi to darīt, jo šeit ir ļoti aktīvas organizācijas. Es domāju, ka nodarbinātības komitejā mēs varētu 25. janvārī varbūt pieņemt atzinumu. To tad mēs nedaudz atliekam. Tas viss ir atkarīgs, protams, no tulkojumiem, bet mēs centīsimies noslēgt uh, atzinumu janvāra beigās un tad raudzīsimies, kad varēsim balsot plenārsēdē, bet strādāsim ļoti aktīvi pie abiem ziņojuma aspektiem. Paldies! Paldies, Kelem kundze! Paldies! Es uh, tiešām pietrīku Eh, Cecilijai Vikstrēmai, nevis Malstrēmai, nu jā. Par diskriminācijas jautājumiem, kas, manuprāt, nav pietiekami pieminēti šajā ziņojumā, un man interesē, vai jūs to pieminēsiet savā ziņojumā. Tātad mums nav runa tikai par to, ka ir nepietiekama integrācija, bet ir spēcīga diskriminācija gan arī visās Eiropas Savienības sa sabiedrībās. Uh, pret romiem. Tas ir jāpārtrauc ar uh, juridiskiem un citiem pasākumiem. Bet es nezinu arī, kā jūs dzimumu jautājumus pieminēsiet šajā ziņojumā. Es gribētu, lai jūs uh, pievērstos arī tam, ka integrācija darbojas abos virzienos, nevis tikai tam, ka romiem ir jāintegrējas, bet uh, jāskatās arī, kas sabiedrībai ir jāpiedāvā uh, romiem, kas ir jāmaina varbūt pārējiem sabiedrības locekļiem, kā mēs varam tātad atvieglot uh, romu bērnu uh, iešanu skolā, tātad uh, nesakot, ka jums ir jāpaliek vienā vietā, uh, kamēr jūs bērni iet skolā, tātad es gribētu redzēt arī kaut kādas citus piedāvājumus romiem no pārējās sabiedrības, nevis tikai prasības romiem integrēties. Paldies! Thank you! Paldies, Klaiskungs! Dank u, voorzitter. Ik zal kort zijn. Um, ik, ik stel vast dat... Paldies, priekšsēdētāji, izteikšos īsi. Varu konstatēt, ka Jāroks kundzes darba dokumentā tiek izmantota tāda racionālāka valoda nekā tas ir saistīts ar deklarācijām plenārsēdēm. Manuprāt, tas ir vērtējums pozitīvi. Ir ļoti labi, ka tiek pieminēta arī izmaksas eh, saistībā ar neintegrāciju. Taču es domāju, ka šis teksts būtu daudz ticamāks, ja mēs pieminētu arī kaut ko par atbildības uzņemšanos no paša Roma puses. lai joprojām ir tāda nu, vienpusēja diskusija. Mēs runājam par problēmām, kas ir saistītas ar diskrimināciju, un dažādi eksperti Nīderlandē un Flandrijā jau ir pierādījuši, ka Romu sabiedrībās ir jautājumi, kurus var mainīt. Tas attiecas arī uz lielo skaitu skolēnu, kuru neapmeklē skolas vai nepietiekami ilgi to dara. Un arī piespiedu laulību jautājums, kā arī tas, ka bērni tiek piespiesti iet ubagot un to dara viņu vecāki, tātad vecāki piespiež viņus nodarboties ar noziedzīgām darbībām. Tādēļ šis ziņojums būtu daudz ticamāks, ja mēs pieminētu arī šos manis pieminētos jautājumus. Kā jau teicu, Romiem jāuzņemās arī atbildība pašiem. Šeit runa nav tikai par tiesībām, bet arī par pienākumiem. Paldies! Thank you! Paldies! Ensio kungs! Mulțumesc, domnule președinte. Eu Consider, ka. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka varētu būt lieliski iespēja šī reize parlamentam un visai Eiropas Savienībai, lai mēs visbeidzot redzētu Roma integrācijai gaismu tuneļu galā Eiropas Savienībā. Neaizmirsīsim arī to, ka arī viņi ir Eiropas pilsoņi, vai mums tas patīk vai nē, un mums ir jāmēģina viņu saprast un atrisināt šo problēmu. Kas ir izraisījusi tik lielus neapmierinātības viņus? Tāpat arī es uzskatu, ka es negribu tagad ieslīgt pārāk darba dokumenta detaļās, bet es domāju, ka mums ir jārunā par uh, īpašiem ekonomiskiem apstākļiem tajā lielākajā daļā valstu, kur dzīvo Romi. Un tad, kad Romi no šīm valstīm dodas projām, tad ne jau tāpēc, ka viņi gribētu dzīvot apmetnēs bez jebkādiem cilvēciskiem nosacījumiem. Viņi dodas projām nabadzības dēļ, ar kuru e, tie saskars pat savā izcelsmes valstī. Jūs arī runājāt par uh, Eh, skolu neapmeklētības līmeni, taču es gribētu nosaukt pilnīgi pretējus piemērus. Piemēram, Rumānijā skolas neapmeklēšanas līmenis eh, tiem rumāņiem, kas nav Roma izcelsmes, ir augstāks nekā uh, Romu vidū. Taču neaizmirsīsim to, ka viss ir grūtāk Romiem nekā pārējiem. Tāpat arī runājot par piekļuvu veselības aprūpei. Rumānijā veselības aprūpas sistēma ir pilnīgi sagrausta. Ir miljoni Rumānijas pilsoņi, kas nevar saņemt pienācīgu aprūpi. Romi cieši vēl vairāk. Tāpat arī bezdarba situācija. Ekonomiskā situācija ir ļoti sarežģīta, un tāpēc vēl jo vairāk Romiem ir jādodas projām meklēt darba vietas. Mums ir jārīkojas tā, lai eh, Roma vairs nebūtu vistrūcīgākie starp nabadzīgajiem. Papali Niko nav nākošais runātājs. Paldies priekšsādātāji. Eh, man ir tāds iespējas, ka eh, tas teksts, kas ir mūsu priekšā, ir ļoti labs sākums debatēm, kuras turpināsies. Un es gribētu savukārt atgādināt to, ka Roma jautājums ir sarežģīts. Mēs runājam par Eiropas pilsoņiem, kuri runā atšķirīgā valodā ikvienā valstī, kas eh, dzīvo saskaņā ar citām ieražām, paradumiem, eh, reliģijām, un tas vēl jo vairāk sarežģīja šo jautājumu, kas mums būtu jārisina. Un ļoti svarīgi šī perioda laikā ir būt atvērtiem, izvairīties no sāsinājumiem, ir jāstrādā uh, konsensus eh, klimatā. Jārokas kundze jau ir sniegusi savu devumu, es viņai gribu pateikties un gribu pateikties jau iepriekš par to, ko viņa vēl paveiks. Mēs zinām, ka viņi vienmēr eh, prezentē visus jautājumus ļoti līdzsvarotā veidā, un es domāju, Jārokas kundze, ka jums eh, ir šoreiz jāievirza mūsu pārdomas, to radot tos punktus, uz kuriem jākoncentrējās. Un noslēgumā es gribētu pieminēt vienu domu, kuru mēs jau esam apsprieduši. Mēs apspriežam šo jautājumu par to, ka nav jābūt diskriminācijai. Mēs runājam par labiem piemēriem, kur pastāv Romu kopienā, kuri varētu atvieglot un veicināt viņu integrāciju, un iespējams mums vajadzētu domāt par to, ka Mums būtu jāuzaicina kāds Romu kopienas pārstāvis, kam ir, kas ir dzīvē guvis panākumus, kas ir integrācijas piemērs, un varbūt šeit mēs varētu pievienot citus secinājumus un citas idejas. Paldies! Paldies! Gijomas kundze. Ļoti īsti priekšsēdētājiem. Šo pēdējo nedēļu un dienu notikumi dalībvalstī, kuru es labi pārzinu, varbūt būs ar kādu, eh, kādu savu devumu konkrēti, lai lietas pavirzītu un tās sāktu kustēties eh, citā augstākā ātrumā vairākās institūcijās, tā skaitā mūsu jau runājot par Romu jautājumu. Diemžēl es domāju, mēs nekad nebūsim pasargāti no dažādām interpretācijām un vispārinājumiem. Es domāju, ka šobrīd visi konkrēti pārzina situāciju un informēt saistībā ar uh, šo problēmu un par tās dažādajiem datiem un aspektiem. Un es domāju, ka mums ir jāpāriet pie konkrētiem piemēriem, lai vairāk nevarētu ļauties dažādām atšķirīgām interpretācijām, neatkarīgi no tā, kur dalībās to veids attiecībā ar, par Romu integrāciju Eiropā. Tāpēc es arī ar ļoti lielu uzmanību izturēšos pret tiem priekšlikumiem, kas ir izteikti šī ziņojuma sakarā, lai visas dimensijas, kas varbūt eh, šobrīd eh, ir izskaistināts pārāk, padarītu šo tekstu nākotnē spēcīgāku un lai varētu lietas eh, virzīt tālāk. Paldies, Bauers kundze! So paldies par eh, šo iespēju, paldies par eh, ļoti skaidro pieeja referentei. Man liekas, ka, lai panāktu pamatu kopīgai Romu stratēģijai ir vairāk kā nepieciešams, kā prāt pēdējā notikuma attīstību, uh, ka Eiropa ir vajadzīga Eiropas stratēģija. Nav runa par Slovākiem vai uh, Slovākijas, Ungārijas vai Spānijas romiem. Tas ir Eiropas jautājums, kā risināt šo jautājumu. Man šķiet, ka lai izvairītos no tā, ka viss, kas ir saistīts ar šo jautājumu, tik ielikts vienā ziņojumā, tas novedīs vienkārši pie nebeidzam iepirkumu saraksta. Tātad, lai no tā izvairītos, man šķiet, ka ir nepieciešams skaidri nošķirt stratēģiju ko Eiropa varētu darīt, ko tai vajadzētu darīt šai Eiropas pilsoņu grupai, un kas savukārt ir uh, tiesu izpildes jautājums. Un tas ir arī Eiropas likumdošanas jautājums, kas mums ir jāievieš uh, Romu gadījumā. Tie ir divi pilnīgi atšķirīgi jautājumi Un es domāju, ka to nevajadzētu sajaukt. Paldies, Vatskurtas kundze, lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Es neatkārtošu to, kas tika teikts, vēlos pieminēt citus aspektus. Tu, ko Pavers kundze tikko teica, ka ir ļoti svarīgi Ļoti svarīgi ļoti noteiktu skaidru robežu un pieminēt tādas lietas kā pamatiesības. Ir 12 miljoni cilvēku visā Eiropas Savienībā, kas ir uh, izklīdināti visā teritorijā. Šeit ir nepieciešama sociālā integrācija. Un sociālā komiteja šobrīd strādā pie ziņojuma sagatavošanas. Vēl divi komentāri darba dokumentā man trūkst pāris lietas. Par to es arī runāju ar Jarakas kundzi. Proti, Romu pārstāvniecība. Ja mēs vēlamies izstrādāt stratēģiju, tad jābūt tā, ka tiek iesaistīta attiecīgā sabiedrības grupa. Komisija teica, jā, mēs to darīsim, taču praktiski nekas nenotiek. Un tas noved pie tā, ka Romi vienmēr tiek eh, izmantot kā vainīgie, kā upurjēri, un tas ir ļoti svarīgi, ja mēs vēlamies izstrādāt stratēģiju. Un noslēgumā ir jābūt Eiropas Savienības stratēģijai, taču nedrīkst aizmirst to, kā mēs varēsim sadarboties ar kandidātu dalību valstīm, jo Balkānu valstis, kā jau teikts, ir visa avots un nevajadzētu atkārtot to, kas notika Bosnijā un Serbijā. Mums no jauna nav jāizgudro ritenis, mums vienkārši ir jāparūpējas par to, lai Romiem būtu kāds labums no šīs stratēģijas. Paldies! Paldies, ja vairāk nav komentāru, tad uh, došu vārdu atkal Ierokas kundzei mūsu referentai. Vai jūs vēlatos to komentēt? Thank you, Mr. Chair. Paldies priekšsādātāji pavisam īsi, jo redzu, ka laiks ir beidzies, bet paldies par uh, šiem vērtīgajiem komentāriem. Daudzi jautājumi man bija jauni, es noteikti sekošu jūs ieteikumiem. Uh, tātad par ko šim ziņojumam vajadzētu būt? Ko es jau mīnu uh, ziņojuma aptvērumā ir tas, ka šī ziņojuma uzdevums ir pateikt, vai mums ir vajadzīga Eiropas Romas stratēģija, un es saku, ka jā, tāda ir vajadzīga, un otrs jautājums, kādai tai jābūt, kam ir jābūt šajā stratēģijā. Un es gribētu lūgt deputātus koncentrēties uz šo jautājumu un nodrošināt uh, juridiski ietvara izveidi. Un, ja mēs runājam par diskrimināciju, tas ir ļoti svarīgs punkts, un šajā dokumentā es uh, sākumā un arī tālāk saku, ka to direktīvu ieviešana, kas mums tagad ir, laba direktīvu ieviešana novestu pie situācijas, ka daudzas problēmas jau būtu atrisinātas un būtu atrisināti šie te cilvēktiesību pārkāpumi, kas šobrīd notiek Eiropā. Ko es gribētu panākt ar šo uh, stratēģiju, tādu pamatīgu instrumentu? Bet es tiešām gribētu, tāpēc, ka mums ir ierobežots uh, garums šim ziņojumam, uh, Tātad, lai būtu finansiāls instruments, kas var veikt savu uzdevumu, tas man šķiet pats svarīgākais, tad eh, vissvarīgākie pieci punkti, kas šajā eh, ziņojumā ir jāliek, ir eh, krīzes kārta. Izmaiņas stratēģiskajā reģionālā teritoriālā sadalījumā ļoti eh, svarīgs signāls noteikti būs no regi komitejas atzinuma, jo būs ļoti svarīgi, kā mēs šo karti sastādīsim. Un uh, Un tās kartes, kas ir valstīm jāveido balstoties uz šo karti, tā būs arī šī te Eiropas Roma stratēģija. Tātad mūsu galvenais mērķis šeit ir dot iespēju komisijai un dalību valstīm pildīt savas saistības, ko tās ir uzņēmušās. Tātad es gribētu saglabāt ziņojumu aptvērumu tādu, kā es to jau esmu iesiskējusi, bet arī piekrītu, ka ir dažādi svarīgi aspekti, kas šeit vēl ir jāiekļauj. Viens ir ekonomiskais uh, arguments, ko Kovāčs kungs pirms diviem gadiem um, no, nodarbinātības uh, komitejā sastādīja. Un tāpēc ir ļoti labi, ka nodarbinātības komiteja šeit uh, iesaistās, tāpat kā dzīmuma jautājums, ko uh, sieviešiesim komiteja minēja, un arī regi komiteja iekļaus šeit uh, visus šos aspektus, kā būtu jāsastāda šī krīzes kārta. Un tātad citām komitejām arī būs šeit liela teikšana, un nepacietību gaidu viņu atzinumus. Bija vēl viens aspekts, kur daži no jums minēja par eh, Romu tiesībām un pienākumiem. Tātad, kā vajadzētu viņus integrēt un kā arī sabiedrība vajadzētu rīkoties. Es domāju, ka tas eh, varētu līdzsvarot šo ziņojumu. Un pat ja mums būs eh, Romu stratēģija, tad tas būs tikai 10%. De, 20% varbūt no eh, dalību valstīm, vien 20% no vietējām pašvaldībām un 50% no romiem pašiem, runājot par šo programmu ieviešanu un uzraudzību. Tātad, Boskurs kundze, to, ko jūs teicāt par eh, pārstāvniecību un par jaunu romu uh, līderu uh, parādīšanos, tas ir ļoti svarīgi, lai šī stratēģija darbotos. Bet kā jūs redzat, šis darbs nozīmēs, ka būs arī citi ziņojumi šajā parlamentā no citām komitejām, lai nodrošinātu, ka komisija iet pareizajā virzienā, dodot spēcīgu juridisko ietvaru dalībvalstīm, lai dalībvalsts varētu pildīt savas saistības. Tātad daudzi jautājumi ir atvērti, bet es domāju, ka ar šo ziņojumu mēs varam iezīmēt virzienu un nospraust ietvaru, kurā mēs varam veiksmīgi darboties. Tātad, ja jums šķiet, ka ziņojumam ir vairāk jāsaka par to, kas jādara romiem vai pārējai sabiedrībai, tad es nedomāju, ka šis ziņojums ir tam piemērots, jo dalību valstīm ir vienkārši uh, jāīsteno tas ietvers, ko tās izveidos. Tas ir tāds daudzpakāpju pārvaldības pasākums, kas šeit ir nepieciešams, un mums ir jāpasaka šajā ziņojumā, ka ir vajadzīgs kas vairāk kā tikai komisijas priekšlikums vai labs parlaments ziņojums. Tur būs vajadzīgs daudz vairāk. Ir jāizmanto viss labākās iespējas tiem, kas strādā veselības aprūpē un uh, citās nozarēs, un ir jādod vairāk iespēju minoritātēm. Tātad liels paldies par jūsu idejām un lūdzu bombardējiet mani ar šīm idejām arī turpmāk. We thank you. Paldies, uh, Jarakskundze. Un paldies visiem deputātiem, kur piedalījās diskusijās. Mēs atgādinām, ka šis jautājums atkal būs Libe komitejas darba kārtībā oktobrī 26. konkrēti. Un tagad mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir septītais punkts. Kā tas norādīts mūsu darba kārtībā, un tas ir direktīvas 203.109 EK darbības jomas paplašināšana, iekļaujot tajā starptautiski aizsargātas personas. Mēs uh, uzklausīsim referentu Klodu Moraisu par jautājumu kopumā attiecībā uz ilgtermiņa uh, uzturēšanās statusa pie, piešķiršanu bēgļiem. Un Morājas kungs mums eh, ziņos par pagājušās nedēļas ēnu referents sanāksmes rezultātiem, lai sagatavotu pirmo trilogu, kuram ir jānotiek 12. oktobrī, tātad rīts. Morais kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs ir viens, tā bija viena no vislabākajām ēnu referentu sanāksmēm, un esmu pateicīgs eh, kolēģiem, ka par to, ka mums uh, domājams, izdosies sagatavot šo direktīvu Beļģijas prezidentūras laikā, ņemot vērā panākto progresu. Divas um, izšķirīgās jomas, kur mums ir jā, jāmeklē kompromiss, tas bija jāizdara ēnu referentu sanāksmē, bija jautājums par ģimenes locekļu tiesībām, bet ne par pienākumu sekot izraidītām personām, un ar gandrīz jāsaka, ka grozījums, ko iesniedza es vairāk kolēģi position, so... Eh, pārstāv mūsu pozīciju. Tas ir ļoti svarīgi, jo šeit ir runa par vardarbību ģimene un citiem jautājumiem. Un ģimenes locekļiem nav pienākumas sekot izraidītai personai, taču jānodrošina tas, ka ģimenes apvienošanās ir uh, izšķirīgais elements. Tas bija pirmkārt, un otrkārt mums ir divi kompromisa grozījumi par izraidīšanu uz trešo valsti. Un atkal šeit ir Daučevas un mani piedāvātie grozījumi. Mēs to darījām tāpēc, ka ņemot vērā 21. kvalifikācijas direktīvas eh, panta interpretāciju, un izraidīšanu uz otru dalībvalsti, mēs uzskatījām, ka ir nepieciešams jāuzsāk konsultāciju mehānisms. Es domāju, ka šo iemeslu pēc eh, mēs varam teikt, ka esam panākuši lielu progresu. Un rītdienas trilogam mēs esam ļoti labā pozīcijā. Uh, un runājot ar padomu, mēs gribētu atras, atrisināt beidzot šo jautājumu un uh, laika periodā, kas tiek piešķirts patvērumu pieprasītēm, vai šeit uh, tiek iekļauts tas laika periods, kas ir aizritējis piesa, iesniedzot šo pieprasījumu citā dalībvalstī. Savukārt, Runājot par sadarbību ar ēnu referentiem, sadarbība ir bijusi ļoti laba, un es domāju, ka mums ir ļoti labas pozīcijas rītdienas eh, trilogām. Paldies, Marais kungs! Un tagad mēs varam sākt du, diskusijas, dodu vārdu deputātiem, kuri grib piedalīties Vīkstroms kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, esmu viens, viena no Kloda Moraisa ēnu referentiem šajā sapņu komandā grib izteikt viņam pateicību par darbu. Esmu gandarīta par to, ka parlamentu pozīcijas ir ļoti stingras, ka laika aprēķins ir jāsāk ar brīdi, kad persona pirmo reizi pieprasa starptautisko aizsardzību. Tāpat esmu gandarīta, ka referents ir iekļauts mūsu grozījumu, ka persona starptautiskajā aizsardzībā, kur iegļu, iegūst ilgtermiņa uzturēšanās atļauju kāda iemesla pēc, piemēram, ir izdarīts no noziegums dalībvalstī, tad viņa eh, ģimenes locekļiem nav jātiek automātiski izraidītiem, ja tie tā nevēlas. Protams, ģimenes apvienošanās ir būtiska, bet var būt situācijas, kad tas nav ģimenes locekļu interesēs. Eh, gribu sniegt savu atbalstu referentam un ceru, ka šis ziņojums uh, gūs lielu atbalstu un ceru, ka arī dienas trilogs būs ļoti nozīmīgs. Atcerēsimies arī to, ka e, vienošanās ar padomu un šī ziņojuma pieņemšana e, palīdzēs pātrināt procedūru arī citiem e, dokumentiem patvērumu paketē, lai mēs varētu sasniegt mērķi kopēju Eh, kopēju Eiropas eh, politiku šajā jomā 2012. gadā. Paldies eh, par sadarbību, Klodam. Paldies, priekšsēdētāji. Arī esmu ēnu referenti no tautas partijas puses un gribēju atbalstīt Marais kunga sacīto un vēlreiz viņam pateikties par viņa konstruktīvo pieeju. Uh, Tik tiešām mēnu referents sanāksme, kur notika pagājušā nedēļā, deva mums iespēju rast līdzsvarotus kompromisus, un man nebūtu nekas daudz piebilstam saistībā ar jau sacīto, izņemot, eh, runājot par diviem kompromisiem, jo tie attiecas uz ģimenes locekļu izraidīšanu. Manuprāt, ir svarīgi tas, ka uzņemšana vai atpakaļ uzņemšana ģimenes locekļiem dalībvalstī, kas ir piešķīru starptautisko uh, aizsardzību, no notiek ņemot vērā gan e, Eiropas, gan nacionālo likumdošanu. Šajā punktā mēs varējām atrast kompromisu. Esmu par to gandarīti. Tālāk runāt par izraidīšanos trešo valsti. Mūsu atrastais kompromiss ir apmierinošs doma par konsultācijām starp dalībvalstīm noteikti, vai persona var tikt vajāta trešajā valstī, uz kurien tā tiktu nosūtīta, mums šķiet ļoti laba, un tas viss pilnībā respektēju 21. pantu direktīvai 204, 83. Eh, un vēlreiz gribu pateikties referentam par lielisko darbu, es ceru, ka trilogs būs auglīgs, pretējā, jo mums ir jāatrod eh, vienošanās mūsu trīs institūciju vidu, un tad tas būs vēl viens solis uz priekšpatveram paketē. Paldies! Paldies, Nelčevs kundze! Es neredzu zālē citus kolēģus, kuri gribētu piedalīties diskusijās, ne arī komisiju vai Beļģijas prezidentūru, kur gribētu izteikties pār šo jautājumu šobrīd. Es domāju, ka tad arī mēs būsim pabeiguši to skatīt. Es gribu pateikties vēlreiz eh, par eh, Eh, veiksmīgo darbu līdz šim un varam pāriet pie nākamā punkta, kas ir astotais minimālie standarti, lai eh, kvalificētu e, eh, trešo valstu valstu piedarīgos vai bezvalstniekus kā personas, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība un piešķirtās aizsardzības saturs. Tā ir pārstrādāta versija. Un referents šeit ir mūsu kolēģe Džīna Lambertē. Un mēs uzklausīsim e, e, Džīnas Lambertes prezentāciju ziņojumu projektam. Šī direktīva ir viena no galvenajiem dokumentiem tā saucamajā patvērumu paketē, un mēs tagad uzklausīsim Džīnas priekšlikumu saturu. Viņi ir iecerējuši turpināt strādāt pie šī dosie, un vēlāk mēs varēsim uzklausīt komisiju vai prezidentūru, ja viņi būs klāt šajās diskusijās. Un, ja ne, tad mēs dosim iespēju kolēģiem piedalīties diskusijās. Lamberts kundze, lūdzu. Okay, thank you, President. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Deputāti atcerēsies, ka iepriekšējā komitejas sēdē mēs skatījām darba dokumentu un to arī apspriedām. Uh, ko es biju iesniegusi par šo jautājumu, un tas izklāstīja galvenos eh, punktus pastāvošajā direktīvā un galvenos komisijas priekšlikums attiecībā uz direktīvas pārskatīšanu. Mēs eh, neveicam šeit direktīvas patiesu pārskatīšanu, bet ir tikai tāda dažu punktu aktualizācija. Direktīva skata divus galvenos jautājumus. Pirmkārt, aizsardzības iemesli divām galvenajām grupām, proti tiem, kas ir ar bēgļu status un tie, kam ir pat pakārtotā aizsardzība. Un kāda veida aizsardzība tā ir, tas ir otrais punkts. Un viena no galvenajām lietām, ko komisija šeit skata, ir apkopot aizsardzības saturu ko jūs pamanīsiet, es šeit nevēlos nekādu grozīt, jo Es domāju, ka šie priekšlikumi ir uh, saskaņā ar to, ko vairākums dalību valstu jau dara, un tāpēc es gribētu piedāvāt pieņemt komisijas priekšlikumu šajā jautājumā, bet, protams, deputātiem varbūt ir citi viedokļi. Kā jau es teicu, mēs šeit uh, aktualizējam direktīvu dažos punktos, un tāpēc ir tikai daži grozījumi, ko esmu iesniegusi. Viens grozījums trūkst, varbūt, ka daži to pamanīja, tas bija atsauce uz uh, pārskata klauzulu paskaidrojumā, bet vēl neesmu iesniegus grozījumu par to. To es vēl iesniegšu. Paldies tiem, kas man norādīja, ka šāds grozījums nav. Bet būtībā, ko es esmu šeit pievienojusi, un tas ir arī izskaidrots paskaidrojumā, ir neliels skaits grozījumu, kas atsaucas uz dzimumu un dzimumu identitātes jautājumiem, kā attiecībā uz piedarību kādai sociālajai grupai. Te ir runa par 29. apsvērumu un uh, 10.1d pantu. 10.d punktā pašā es piedāvāju uh, grozījumu, kas varbūt izskatās uh, nebūtisks, bet uh, kura izmaiņas un vai vai ir tomēr būtiskas. Proti, uh, iemesli šeit tiek minēti, kāpēc cilvēki varētu tikt sodīti, ja cilvēki piedara kaut kādām grupām. Un otrā daļa ir, vai arī varētu šķist tā, tad, ka viņiem šīs iezīmes piemīt. Eh, jurisdikcija šajā jomā teiktu, ka tie nav kumulatīvi pamati, ko varētu izmantot, bet tās ir drīzāk alternatīvas, un tāpēc es eh, desmitiem D pantam iesniedzu šādu grozījumu. Ir neliels skaits grozījumu, kas eh, runā par bērna interesēm, kas papildina būtībā to, ko komisija šeit ir iesniegusi, un ir tāds uh, saistītais jautājums, kas ir saistīts ar uh, aprūpas nepārtrauktību bērniem, bet tas netiks skatīt šajā direktīvā. 17. apsvērumā komisija piedāvāja uh, spēcīgāku formulējumu par bērnu tiesībām saistībā ar starptautiskajām konvencijām. Es piedāvāju šeit uh, grozījumu, kas definē, kādiem būtu jābūt šiem elementiem, kas būtu jāņem vērā, ieviešot šo direktīvu. Un es arī piedāvāju 2.1 jaunu pāntu. Uh, kas tieši atsauktos uz šo apsvērumu, uh, iekļaujot šo aspektu arī pašā dokumenta tekstā. Ir vēl daži aspekti, uh, piemēram, desmitais grozījums, kas attiecas uz um, nepilngadīgajiem. Uh, Teit ir īpaši jautājums, kas tiek minēts, proti nepilngadīgie, kas ceļo bez pavadoņiem. Uh, Citi jautājumi, kas šeit parādījās, ir eh, jautājums par septīto pantu. Un paskaidrojumā es uh, rakstu, ka UNHCR ir īpašs viedoklis. Uh, ka aizstāvji var būt tikai valdības, tās nevar būt starptautiskas organizācijas vai citas institūcijas, bet uh, šajā direktīvas labošanā nav tagad iespēja šim jautājumam pievērsties, jo vairākums dalību valstu nepiekrīt šim te viedoklim par valdībām. Tātad, uh, ko es esmu izdarījusi? Es esmu iesa, iesniegusi saistītos uh, grozījumus par uh, septīto pantu Tas ir sastīts un septītais grozījums, kas patiesībā uh, sašaurina kvalifikāciju, tātad uh, sašaurina šo definīciju tiem, kas var sniegt aizsardzību. Ne tikai par uh, um, to, kas var uh, ieviest likumus, Eh, ko piedāvāja komisija, bet būtībā, kam būtu arī jāatbild par savu rīcību, kā es to piedāvāju. Un šis eh, priekšlikums varētu padarīt stingrāku šo eh, formulējumu, un šis atbildības jautājums man šķiet ļoti svarīgs. Astotajā pāntā, kur ir runa par iekšējo aizsardzību, pārvietojot cilvēkus uz citu valsts daļu, kurā cilvēki varētu saskarties ar sodmēriem, uh, Šeit eh, komisija gribēja runāt par eh, efektīvu un ilgstošu aizsardzību. Es gribētu saglabāt eh, šo te, šos te saprātīgos soļus, tātad reasonable steps. Tātad tie ir vienīgie grozījumi, kurus es iesniedzu, tie ir tik nelielā skaitā tieši tāpēc, ka šī uh, aktualizācijas procedūra uh, nosaka tikai ierobežots punkts, kurus var pārskatīt. Varbūt, ka citi kolēģi gribēs iesniegt kaut kādus grozījumus, bet uh, uh vai runāt par tiem citiem grozījumiem, ko esmu iesniegus, bet es tikai pieminēju svarīgākos. Paldies, Lamberts kundze. Tagad sāksim diskusijas. Romero kundze, lūdzu. Gracias, presidente. Si efektīvi. Paldies, priekšsēdētāji. Tik tiešām šis ir um, teksts, kurā komisija ir spērus vēl solis priekš, lai varētu veicināt uh, to pasākumu saskaņošanu, ko īsteno valstis uh, patvērumu ziņā un lai rastu vienotu aizsardzības statusu. Tas ir ļoti nozīmīgi, un tas ir nepieciešams saskaņā ar dažādām atšķirīgām situācijām, kurās valstis e, sevi pozicionē saistībā ar patvērumu, tāpēc ir ļoti, ir, ir svarīga šī jaunā direktīva, kurā it īpaši skatoties um, uz jautājumu, kāds ir uh, starptautiskās aizsardzības uh, status, uh, kas palielina tās, pavairo tās tiesības personām, kas um, atrodas vai nu vienā vai otrā kategorijā vai situācijā. Tā ir nozīmīga virzība uz priekšu Un kopumā var atbalstīt Lamberts kundzes piedāvātās līnijas, lai gan varbūt mums ir vairāk pēc būtības par atsevišķiem tematiem jārunā, piemēram, eh, aizsardzības aģenti. Mums būs jāstrādā pie šī jautājuma vairāk. Un arī Lambertes kundzes E, uzlabojumi, kas gan ir varbūt nelieli, bet tomēr labi pamatoti. Mēs tos mēģināsim papildināt un uzlabot, lai nonāktu pie līdzsvarot un laba teksta. Pēc būtības, kas notiek ar šo pārskatu, ir tas, ka debatējot par patvērumu jautājumiem, situācija atšķirīgās valstīs ir tik atšķirīga ne tikai temata sarežģītības dēļ, ne tikai standartu komplicētības dēļ vai e, pretprasību dēļ, bet e, jāņem vērā tas, ka dažādu valstu likumdošana ir ļoti atšķirīga. E, patvēruma ziņā ne visām valstīm ir robežas ar tām pašām valstīm, un tāpēc bez šaubām ir atsevišķas valstis, kuru eh, pasākumi atbilst to geogrāfiskai situācijai un tradīcijām. Bet eh, pēdējā desmitgadē ir bijusi krietna, eh, krietna bremzēšana vērojama no tradicionālām patvērumu zemēm tas, kas ir iespējams vairāku iemeslu pēc, kas nav šeit minēti katrā ziņā. Es ceru, ka mēs tādā veidā varēsim ātrāk nonākt līdz galīgajam tekstam un galīgajai patvērumu paketei. Paldies! paldies. Nākošais runātājs ir Papa Nikolau. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribētu pateikties Lamberts kundzei, kas ir paveikusi lielisku un līdzsvarot darbu mūsu grupas referents Kolmērkungs nav kopā ar mums šodien, bet grupas vārdā es gribētu lūgt eh, priekšsēdētājam, vai ir iespējams eh, eh, pārcelt uz vēlāku laiku grozējumu iesniegšanas termiņu, jo mūsu grupā problēma ir tāda, ka rīt lielākā daļa atradīsies Portugālē, kur mums ir mācību dienu grupai, un mēs atgriežamies Eh, tikai piekdienu un pēc tam tiekamies Strasbūrā. Tāpēc es gribētu mūsu grupas vārdā dot mums iespēju vēl dažas dienas strādāt un sniegt arī mūsu devumu, lai mēs varētu padarīt šo tekstu maksimāli efektīvu. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds grib izteikties? Es neredzu ne komisijas, ne prezidentūras pārstāvu šeit tādajādi. Ir pieteikums no kolēģa Papa Nikolau, Tautas partijas grupas vārdā, piešķirt papildu laiku grozījumu iesniegšanas termiņam, vai referents piekrīt šiem pieteikumam Lamberts kundze, vai jums ir kādi iebildumi? Nē, priekšsēdētāji, Es domāju, ka ir svarīgi, lai visas politiskās grupas var pilnībā pie, iesaistīties šajā darbā. Tāpēc mēs ar sekretariātu pārskatīsim termiņu, un es domāju, ka to mēs varēsim pārskatīt tomēr. Paldies, paldies par sapratni. Ja pārējās eh, politiskās grupas neiebilst šim pieprasījumam, tad mēs to varam pieņemt un skatīt ar sekretariātu šeit, kā tas ir iespējas mums noteikt citu grozījumu iesniegšanas termiņu. Un tādā gadījumā ar to mēs būsim pabeiguši skatīt šo punktu. Vairāk komentāru nav, un nākamais punkts. Nine ir devītais pilsoņu iniciatīva, kas ir ļoti svarīgs punkts, svarīga iniciatīva. Un ļoti būtisks jautājums, kas attiecas uz Eiropas Savienības konstitucionālo attīstību. Mēs uzklausīsim pilsoņu iniciatīvas eh, atzinumu projektu prezentāciju, kur eh, mūsu komiteja ir vadošā konstitucionālo lietu komiteja ir piesaistīta. Pilsoņu iniciatīva ir svarīga inovācija, kas ir ieviesta līdz ar Lisabonas līgumu kura dod iespēju Eiropas Savienības pilsoņiem piedalīties demokrātijas procesā un demokrātiskajās debatēs Eiropas Savienībā. Mums ir komisijas priekšlikums regulai un Eiropas Savienības parlam, eh, parlamenta priekšlikums norādot to, kādā veidā pilsoņu iniciatīva ir uh, jāīsteno praksē. Mēs, mums ir divi referenti šim atzinumam. Mūsu kolēģe Kinga Gonca un mūsu kolēģi Cecilija Vikstroma, kura šodien izsniedz eh, atzinumu projektu Libi komitejā. Un mēs uzklausīsim mūsu līdzreferentus un Pēc tam aicināsim piedalīties diskusijā citus deputātus. Ņemot vērā mūsu ļoti saspringto grafiku, grozījuma iesniegšanas termiņš ir noteikts uz rītdienu 12. oktobri pulksten 12. Tādējādi Vispirms, Vīkstroms kundze aicināšu izteikties, vai vis, Ganca kundze grib izteikties vispirms? Jā, Ganca kundze. Pā. Mēs vienojāmies ar Cecīliju, ka es, es iesākšu un pēc tam turpinās Cecīlija. Jau tika norādīts, ka pilsoņu dalība ir ārkārtīgi svarīgs inovācijas, ino, ārkārtīgi svarīga inovācija, kas ir ieviesta ar Lisabonas līgumu un dalības demokrātija ir ļoti nozīmīga. Mums ir daži priekšlikumi un ieteikumi runājot par priekšlikumu grozīšanu, un mūsu pamata apsvērums bija padarīt pilsoņu iniciatīvu maksimāli lietotājiem un pilsonim draudzīgu, apzinoties to, ka ir ļoti grūti savākt miljonu parakstu, kas atbalstītu iniciatīvu. Tādējādi mūsu galvenie priekšlikumi ir sekojošie. Viens no tiem ir tāds, ka uzskat minimālais eh, vecums iniciatīvai būtu 16 gadu. Mēs zinām, ka sākotnējais priekšlikums bija eh, koriģēts eh, atkarībā no balsošanas vecuma valstīs, bet tā kā tā ir Eiropas iniciatīva, šī ir Eiropas iniciatīva un balsošanas vecums atsevišķās valstīs ir 16, citur eh, lielāks, un ja mēs gribam noteikt vienotu minimālo vecumu, tad mums tāds ir jānosaka 16 gadi. Viens no argumentiem e, ir tāds, ka tas nav lēmumu pieņemšanas process, bet iniciatīvas process, kuram sekotu likumdošanas akts. Un būtu svarīgi iesaistīt arī jauniešus maksimāli Eiropas lietās, un mūsu priekšlikums ir noteikti minimālo vecumu 16 gadi, lai varētu e, pārvarēt atšķirības nacionālajās prasībās. Vēl viens priekšlikums ir uh, savākšanas apjoms sākotnēji bija viena trešdaļa dalībvalstu, Lisabonas līgums runā par lielu daļu Eiropas Savienības dalībvalstu, bet tā varētu būt arī viena ceturtā daļa, lai to padarītu iniciatīvas uzsācējiem, lai savāktu šī, šo miljonu pārakstu. Un mēs uzskatām, ka uh, viena ceturdaļa dalībvalstu arī varētu būt pietiekama, lai atspūgļotu lielu daļu dalībvalstu. Vēl viens priekšlikums ir parakstu savākšanas ierobežojums laikā. Mēs eh, gribētu pie, e, e, piedāvāt miljona parakstu savākšanai paplašināt to uz četriem gadiem. Tas nenozīmē, ka visos gadījumos ir jābūt četriem gadiem, bet tas nozīmē, ka ja tā persona, kas ir šīs iniciatīvas um, uzsācēja, ja to neatbalsta lobiju organizācijas, tad četri gadi nav nemaz tik daudz, lai savāktu vienu miljonu pārakstus. Tas ir tālāk viens strīdīgs aspekts ir pieņemamība. Mūsu priekšlikums ir 5000 eh, paraksti, kam ir jābūt eh, pietiekami no vienas dalībvalsts eh, pirms tiek veikta pieņemamības e, pakāpe. Pieņemamības e, pārbaude e, notiktu līdz ar tūkošanu, un tas notiktu līdz ar, līdz ar pārakstu savākšanu vēlāk. Tāpat arī mēs uzskatām, filtrs ir nozīmīgs. Mūsuprāt, tūkstotim parakstu jātiek savāktam sešu mēnešu gaitā, un komisijai ir jāskata iniciatīvas pieņemšana viena mēneša laikā, nevis divu, un mēs arī domājam, tās ir sīkas izmaiņas, ka priekšlikumi, kas ir vērsti pret Eiropas Savienības vērtībām, nav e, pieņemami. Un tagad es gribētu lūgt Cecīliju turpināt par tiešsaistes e, paraksta savākšanu, un mēs varētu pēc tam uzklausīt grupu un ēnu referentu viedokļus. Paldies! Cecīlija would continue with, with the data. Cecīlija pastāstīs par datu vākšanu. Paldies, Gonsas kundze. Tagad vārds otrā līdzreferentai Vikstrēms kundzei. Paldies, Kinga jau uzsvēra svarīgākos punktus šajā ziņojumā, bet es gribēju tikai izmantot šo iespēju, lai mums atgādinātu, ka pirms dažiem gadiem, kad uh, sabiedrības viedoklis par Lisabonas līgumu bija negatīvs, Eiropas valstīs politiķi izmantoja atklāti šo pilsoņu iniciatīvu, izmantoja, lai uh, reklamētu uh, Lisabonas līgumu, jo tad pilsoņiem būs lielāka teikšana, viņi tiks uzklausīti eh, tad, kad eh, tiks ievies jaunais līgums. Nepalaidīsim garām šo te iespēju, atstājot tos, eh, to vārdos, bet tiešām padarīsim pilsoņu iniciatīvu par noderīgu instrumentu, lai veicinātu demokrātiju un veicinātu to, ka pilsoņi pauž savu viedokļu un uh, tiešām izmanto iespēju kaut ko mainīt Eiropas Savienībā. Un Kingai un man eh, tas ir bijis svarīgākais aspekts. Bija prieks sadarboties eh, šajā jautājumā, un esmu priecīga, ka mūs atbalsta citas grupas. Uh, pat, ja mums ir atšķirīgi viedokļi par vairākiem punktiem, un tāpēc ar nepacietību gaidu šīs debatas un gribu uzklausīt, ko jūs gribat teikt, lai grozītu šo atzinumu atbilstoši mūsu komitejas viedoklim. Kas attiecas uz galveno mājaslapu, jeb tīmekļa vietni, mēs ļoti radoši šeit darbojāmies. Mēs izdomājam, ka tas varētu būt uh, tāds caurskatāms veids, kā pilsoņi varētu ieiet vienā tīmekļa vietnā, lai noskaidrot, kādas ir iniciatīvas un kur viņi varētu ierakstīt savu vārdu un tautību, jeb nacionālo piedarību, lai uzzinātu, kādas tad ir iniciatīvas un varbūt kādas no tām atbalstīt arī uz papīra, protams, e, būs jānotiek parakstu vākšanai, ne jau visi darbojas internetā, un dažās dalību valstīs internets vēl nav tik attīstīts. Tātad mēs vai eh, atstājam iespēju, ka varētu būt šī centrālā mājaslapa un arī uz papīra vākti paraksti. Diskusijas ir par to, kas rūpēsies par šo mājaslapu. Mēs to nevaram izlemt, vai tai vajadzētu būt komisijai vai parlamentam, vai tas būtu jādara lūgumrakstu komitejai, bet lai arī kas to darītu, šai mājaslapai ir jābūt centralizētai uh, kurā cilvēki varētu ieskatīties, lai zinātu, cik parakstu jau ir savākts, cik uh, ir savākts pēc viena mēneša, uh, jo tas cilvēks varētu interesēt. Ja jums ir kādi jautājumi, uzdodiet to mums, tos mums, un pēc tam mēs uh, atbilstoši jūsu viedokļiem sastādīsim arī šo atzinumu. Paldies! Thank you! Paldies! Man ir deputātu saraksts, kas uh, vēlas izteikties šajās būtiskajās debatēs, bet varbūt vispirms prezidentūra vai komisija vēlētos kaut ko teikt. Komisijas pārstāvis Tenreiro kungs. Paldies, priekšsādātāji. Paldies par iespēju izteikt kādus komentārus. Es varbūt pievērsīšos tikai pāris punktiem, kas varbūt uh, ir strīdīgāki. Uh, Sākšu ar tīmekļa vietnes jautājumu. Protams, ka būs uh, komisijas tīmekļa vietne, ko komisija arī pārvaldīs, un tai pašā laikā uh, šī mājaslapa būs arī uh, iniciatīvu reģistrs, kur cilvēki varētu redzēt, kādas iniciatīvas ir uzsāktas un kādā posmā tās atrodas, cik paraksti jau ir savākti un uh, kad komisija tos izvērtēs. Uh, vai, piemēram, kāda iniciatīva ir tikko uzsākta vai tam līdzīgi. Un tomēr mēs nekādā ziņā nedomājam, ka šai sistēmai būtu jābūt atbildīgai par parakstu vākšanu pašai. Tas ir cits jautājums. Organizatoriem būtu jāvāc paraksti un jāpārvalda šis process. Viņi to var darīt gan internetā, gan uz papīra, bet viņiem pašiem būtu jāveido savas mājas lapas, uh, Un, lai palīdzētu šiem te iniciatoriem, mēs eh, veidosim atvērtā koda programmatūru, kur varēs lejupielādēt un pēc tam izmantot, lai eh, vāktu pārākstus. Tā būs tā palīdzība, kuru eh, komisija vēlas sniegt, bet ne mēs pārvaldīsim pārākstus, ne arī tos pārbaudīsim. Tas būtu jātāja dalību valstu ziņā. Par pieņemamības jautājumu par šiem pieciem tūkstošiem. 000 pārakstu. Mēs esam jau ļoti tālu mūsu diskusijās, jo es sapratu, ka ir diezgan liela pretestība pret šiem 100 tūkstošiem pārakstu, un tagad mēs mēģinām rast risinājumus, lai nebūtu vajadzīgs neviens paraksts. Mēs eh, tagad diskutējam ar četriem referentiem par risinājumu, kas uh, dotu komisijai iespēju veikt visas nepieciešamās pārbaudas jau pašā sākumā reģistrācijas laikā, jo tas vienkāršotu visu šo procedūru, jo mums vēl ir jāizlemj, kādas pārbaudas būtu jāveic, lai tas nebūtu pārāk smags uzdevums komisijai. Tas arī ir svarīgi. 48 mēneši, lai savāktu pārakstus, tā ir jauna ideja. Šobrīd mēs runājam par 12 mēnešiem. Uh, ir diskusijas par 12 līdz 18 mēnešiem, tad, tad eh, pirmo reizi mēs dzirdam šā, šādu tik ilgu periodu. Pirmā eh, doma ir, vai tas ir realizējams un vai tas vispār ir vēlams eh, atstāt iniciatīvas atvērtas tik ilgi, jo varbūt, ka tad tās vairs nebūs tādas iniciatīvas, kurām ir tādi kā īpašnieki un tie, kas virza šo lietu ka tas termiņš varētu būt par garu. Un citi priekšlikumi jau ir apspriesti, mēs jau esam izteikuši savu viedokli. Viena trešdaļa dalību valstu, mūsuprāt, ir pareizais skaits. Protams, mēs par to vēl runājam ar referentiem un uh, vecumu ierobežojums. Tas arī plaši tika apspriests ar padomi, un padome uzskatīja, ka komisijas priekšlikums ir pareizs piesaistīt to vecumam, no kura uh, cilvēki var balsot, tātad 18 gadi, izņemot Austriju. Bet tas vēl tiks apspriests padomē un parlamentā, lai panāktu šeit uh, neformāli jau vienošanos starp visiem referentiem un institūcijām. Paldies! Paldies, Tarēro kungs! Tagad uh, Dosim vārdu deputātiem. Intvelds kundze, varbūt jūs gribētu sākt. Jā, paldies, priekšsādātāja kungs. Sākumā vēlos teikt, ka esmu ļoti iepriecināta ar referentu ieteikumiem. Taču es domāju, ka iedzīvotā iniciatīva, pilsoņa iniciatīva, uh, Manuprāt, tas ir tāds divpusējs jautājums. Uh, Daudz domā, ka tas ir referendums, kur cilvēkiem ir iespēja izlemt. Tāds risks tiešām pastāv un ir diezgan liels, un es domāju, ka pilsoņu iniciatīvas veiksme nav tik lielā mērā atkarīga no tā, kā mēs organizēsim parakstu vākšanu, bet vairāk, uh, kā komisija uz to reaģēs, un godīgi sakot, ja es redzu, kā komisija uh, atsaucas uz eh, citu demokrātisku instrumentu, proti Eiropas parlamenta jautājumiem, tad es neesmu pilnīgi pārliecināta, jo kā jebkura cita uh, publiska administrācija, komisija ir uh, eh, izstrādājis veselu mākslu, kā atbildēt uz parlamenta jautājumiem, būtībā neatbildot uz tiem. Uh, Un tie ir jautājumi, kurus uzdod pilsoņu pārstāvji. Un ja komisija būs tikpat izvairīga attiecībā arī uz pilsoņu iniciatīvām, tad mums būs milzīga problēma, jo tam mēs būsim radījuši tādu situāciju, ka cilvēkiem ir gaidas un cerības, un tās tiks pieviltas. Un pēdējā lieta, ko gribētu teikt, ir tas, ka lūgumraksti ir pastāvējuši jau iepriekš. Eh, tas nav instruments pilsoņu iniciatīva, kas ir līdzīga uh, Uh, referendumam, bet drīzāk lūgumrakstiem. Ir ļoti daudz lūgumrakstu, kur uh, cilvēki ir internetā, viņi izveido šos lūgumrakstus, ir vesels mājaslapas, kas vāc pārakstus. Kolēģi noteikti zina, par ko mēs runājam. Mēs katru dienu saņemam pārakstus. Es atvainojos ēpastus par šīm iniciatīvām. Un bija lūgumraksts, kuru uzsāka uh, Māmstrēmas kundze, uh, kas ir komisijas pārstāve, uh, Viņi organizēja lūgumrakstu, kas saucās Viena atrašanās vieta, ka, kas savāca vairāk kā miljonu uh, pārakstu, vai komisija uz to reaģēja? Nē, komisija pilnībā reaģēja šo lūgumrakstu. Nerunājot nemaz par padomu, no viņiem es jau vairs neko negaidu. Tātad tā vietā, lai diskutētu par uh, parakstu vākšanas detaļām, uh, Drīzāk, manuprāt, vajadzētu nodrošināt to, ka komisija šīs uh, lūgumrakstus uztver, uztver nopietni. Paldies, tagad, kur atsebildes kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze, man bija liels, priekšsēdētāja kungs, man bija ļoti liels prieks sadarboties ar Cecīliju un Kingu un citiem kolēģiem. Mums ir uh, tiešām uh, jāpadomā, kā neradīt uh, nepatiesas cerības cilvēkos. Tātad ir jānodrošina arī skaidra un caurskatāma uh, sistēma, kāda ir noteikuma, kā tiks organizētas pilsoņu iniciatīvas. Un tas ir jāveido kā paties tiešās demokrātijas uh, instruments un nevis jāatstāja ļaunprātīgai izmantošanai ekstrēmistiem. Tātad tam ir jābūt lietotājiem draudzīgam instrumentam, nedemokrātiskam, vienkāršam, lai cilvēki tiktu iedrošināti piedalīties. Un šajā sakarībā es piekrītu, ka būtu labi, ja Eiropas komisija patiesi iesaistītos arī apziņas veicināšanas kampaņā, tiešām uh, sniedzot informāciju un padomus mājaslapā, bet komisijai tiešām nevajadzētu būt atbildīgai par parakstu vākšanu, jo ir jānošķir šī te pilsoņu komiteja, kas ir atbildīga par parakstu vākšanu, un uh, komisija, kas sniedz informāciju un saka, kas ir pieejams, kas ir atļau, atļauts, kas nav, cik cilvēki ir parakstījušies un tā tālāk, jo pretējā gadījumā tā kļūst par komisijas iniciatīvu, un tas jau nav tas, kas ir teikts līgumos. Un uh, fiziskām personām būtu jābūt organizatoriem. Finansiālais atbalsts un caurskatāmība, tātad kāds finansējums no kā, kad, cik, uh, Eh, ir nācis, eh, ir ļoti būtiski caurskatām informācija par šīm lietām, lai novērstu šī instrumenta eh, ļaunprātīgu izmantošanu, un arī, lai tā nekļūtu par kaut kādu mārketinga kampaņu no trešo valstu puses. Un jāatsaucas arī uz finanšu caurskatāmības noteikumiem, kas jau pastāv parlamentā. Un es tiešām neticu, ka vēlētiem deputātiem Uh, jādod iespēja uzsākt šādas uh, iniciatīvas, jo mums kā deputātiem jau ir iespēja izteikt savas iniciatīvas, un tāpēc ir šeit jānošķir uh, participatīvā un tiešā demokrātija. Šeit es nedomāju par diskrimināciju, bet to ir jānošķir. Es piekrītu uh, uh, Kingai un Cecilijai, ka varētu vienu ceturdaļu dalībvalsts, nevis vienu trešdaļu par minimālo vecumu. Uh, Man tiešām ir jāiebilst, jo tas nav reāli, ja mēs eh, nesakosim šim te noteikumam uh, par vecumu, no kur cilvēku var piedalīties vēlēšanās. Mēs nevaram visi rīkoties eh, kā Austrijā tikai tāpēc, ka viņiem ir tāda sistēma. Jo vienīgā sistēma, kas mums ir, šī te, ir šis te vecuma ierobežojums. Uh, attiecībā uz piedalīšanos vēlēšanās. Tātad kāpēc 16, kāpēc ne 15 vai cits vecums? Tātad eh, viena dalība valsts nedrīkst būt kritērijas. Mums vajadzētu šeit praktiski domāt viens gads, kā piedāvā komisija, ir uh, pietiekams. Četros gados uh, tas viss jau aizmirsīsies, viss būs jau mainījies, varbūt, ka šī iniciatīva vairs nebūs aktuāla piekrītu AFCO referentei, ka mums vajadzētu, vajadzētu e, apvienot šo reģistrācijas un pieļaujamības soli vienā, e, nosakot kaut kādu parakstu skaitu. Vajadzētu padarīt to mazāk birokrātisku. Priekšādātāja kungs vēl divas lietas, kas ir jāapspriež. Es esmu Itālijas uh, pilsoni, bet dzīvoju Zviedrijā. Uh, aizmirstiet, ka es esmu uh, deputāta Eiropas parlamentā. Ja es nebūtu ievēlēta kā deputāta, tātad vai tas, kur es dzīvoju, vai tas, kur es esmu pilsoni, tā valsts ir, uh, tātad, vai kurš kriterijs būs svarīgi. Mums ir jāskatās uz iespēju iekļaut abus šos kritērijus, gan cilvēku pilsonību, gan dzīvesvietu un tur ir jādod iespēja uh, dalībvalstīm to pārbaudīt. Un mums ir arī jāraugās, kā rīkoties gadījumos, ja cilvēki ir vīlušies. Piemēram, ja tiek uh, savākts viens miljons parakstu un komisija pasaka, nē, mēs nepieņemsim šeit nekādu uh, Uh, likumdošanu, tad mēs riskējam, ka tas kļūs par bumerangu pret Eiropas Savienību. Tad ir uh, kaut kādā vērā, tomēr veidā jāņem vērā šie cilvēki, kas ir parakstījušies. Now, from... Paldies, un tagad tos klausīsim. Kleisa kungu, kurš arī ir referents šajā ziņojumā? Um, er interes... Liels paldies, priekšsēdētājs. Nu, šeit ir iekļauti vairāki interesanti grozījumi un, kā jau teikts, ir jānosaka zemāki sliekšņi. Tas ir nepieciešams, jo daudziem cilvēkiem rodas tāds iespējas, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva piedar pie Lisabonas līguma, un tas ir kaut kas tāds, ko komisija neatbalsta. Mēs vēlamies cilvēkiem radīt tādu iespēju, ka pilsoņi saņem vairāk demokrātijas, taču redzot to, kā ar augstiem sliekšņiem uh, šis pasākums tiek padarīts vēl sarežģītāks, tad, kad ir runa tikai par lielām nevalstiskām organizācijām vai arotbiedrībām, nu, tas ir interesanti. Šeit ir pāris punkti par to, ka tiek pagarināts laiks parakstu vākšanai, to es atbalstu, taču iebilstu par trešo grozījumu. Uh, Šeit ir runa par pieņemšanas pārbaudi. Tātad, vai tas atbilst Eiropas vērtībām, un referentis vēlas pieminēt attiecīgus vārdus. Un, manuprāt, mums jābūt ļoti uzmanīgiem kā likumdevējiem. Tad šis vārds latents, um, to nevar īsti nodefinēt, un tā nav laba likumdošana. Tāda. Tad mēs radīsim visas iespējas jebkādai darbībai. Jo kā tad, lai mēs nodefinējam šo punktu? Komisija pieņems lēmumus, un tie būs apstrīdami, jo tas nav saskaņots ar vērtībām, un ja mēs pasakām vēl latenti, tad, eh, manuprāt, tas nav akceptējami likuma izveidošanā. Manuprāt, mums jāizmanto daudz skaidrāk kriteriju, nevis tik neskaidri. Un tad par personīgā identifikācijas numura izmantošanu. Komisijas tekstā ir minēts, kad tiek parakstīta kāda petīcija, tad arī jānorāda savs uh, vārds, vecums, adrese un arī identifikācijas numurs. Vai nu pases numurs, vai nu kādas apdrošināšanas numurs. Un, manuprāt, tas uh, biedē un attur cilvēks parakstīt petīciju, Tas ir sarežģīts apstākļs, kad tiek vākti parakstu un tiek pieprasīts sociālās apdrošināšanas numurs. Varbūt to jūs nemaz nezināt eh, no galvas un nemaz negribat atklāt šo numuru. Tādēļ šo sliekšņi tiek palielināti vēl augstāk, un cilvēkiem kļūst arvien grūtāk parakstīt šādu iniciatīvu. Mūsu komiteja iesniegs grozījumu, es to darīšu arī pats lai parūpētos par to, ka šis numurs vairs netiek pieprasīts. Paldies! Now, Mr. Alvaro. Herzlichen Dank, Herr Vorsitz. Alvaro kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. No nu, vienas puses vislabākie novēlējumi referentiem, tas ir viens no svarīgākajiem dokumentiem. Un no otras puses, tā kā mums ir tikai divi nedēļi pieejami šie grozījumi, nu, es biju diezgan aizņemts ar citiem ziņojumiem, es jau varēju agrāk pievērsties šim punktam, taču runājot tagad, ir pāris diskutablu jautājumi, varētu strīdīties par to, ka šiem grozījumiem, iniciatīvām jātiec uz vienu piekto vai vienu trešo daļu. Nu, tas ir tāds galvas jautājums, taču manuprāt, interesants ir tas, vai arī es nesaprotu šos grozījumus. Es redzu starp pirmo un desmito grozījumu, kur vienā runā par vienu piekto daļu no dalības valstīm un otrā runā par vienu ceturto daļu no dalību valstīm, kurām jābūt šim atbalstam. Manuprāt, tas ir tikai tāda kļūda, vai arī es pats neesmu pareizi sapratis šos grozījumus. Atzīšos, ka līdzīgi kā Bilds kundze, runājot par šo vecumu, Es domāju, ka ir jāpiemēro katras dalībvalsts tiesības, jo šis vēlēšana vecums 16, ko mēs, piemēram, pazīstam Vācijā pašvaldību vēlēšanās, to mēs zinām. Taču vai izmantojot šo iespēju piedalīties šādas petīcijas pārakstīšanā, ka tiek iegūtas šādas balstiesības, piemēram, Eiropas līmenī, taču valstī tas sakal nevar tikt izpildīts, ja nav attiecīgu tiesību attiecīgā dalība valstī. Taču, manuprāt, tā nav īsti problēma, taču nebūtu slikti piemērot attiecīgās valsts tiesības. Mani nepārsteidz tas, ka esmu vienā viedoklī ar klāskungu runāt par šīm slēptajām Eiropas vērtībām. Es priecētos, ja mums būtu vienots viedoklis par vēro, Eiropas vērtībām, tas man tiešām iepriecinātu, bet ļaut komisijai izlēmt to, kas atbilst vērtībām vai nē, manuprāt, tas iet pārāk tālu. Tad tiešām parādīsies patvaļa. Var tikt izslēgts politiski netik atraktīvas tēmas. Piemēram, runājot arī par naudas sodu ieviešanu Eiropā. Uh, taču ir arī dažādi strīdīgi jautājumi, kā satiec uz māmiņu tiesībām, un tad var būt strīdi par to, vai šie jautājumi nav politiski vēlam, vai vienkārši tie nesaskan ar Eiropas vērtībām. Es domāju, lai iniciatīva būtu veiksmīga, un kur komisijas piesta to īstenot ar likumu, ir jāļauj tiesības parlamentam un pārējām institūcijām pieņemt lēmumu. Šeit nepiekrīt Bildes kundzei runāt par to, ka iniciatīvu nevar uzsākt ievēlēt politiķi. No vienas puses mēs tiešām esam arī pilsoņi. Un tieši mums nav iniciatīvu tiesības Eiropas parlamentā, nevis kā deputātiem dalībvalstīs. Es iebilstu pret 5000 slieks, jo tieši tad Eiropas pilsoņu iniciatīva kļūs par lobbyistu vai NVO instrumentu, kuri ir spējīgi mobilizēt šādus cilvēku masas, nevis, ja mēs teiktu, kā 10%. Es negribu, lai šī iniciatīva tiktu izmantot ļaunprātīgi, jo kādu politisko mērķi nevar sasniegt, un tad var izmantot šo iniciatīvu. Ja arī komisija ir pretrunā, es uzskatu, ka ir jāizveido tiešsaistes apkopošanas sistēmu. Vācijā ir uh, e-petition site, kur cilvēki iesniedz petīciju un cilvēki var reģistrēties šajā tiešsaistes sistēmā. Noslēgumā vēl divi punkti. Es īsti nesaprotu 22. un 26. grozījuma jēgu. Uh, Vai arī kur te ir atšķirība, ka dalībvalsts izsniedz attiecīgu apliecību, kurā ir pieminēta valsts piedarība. Jā, es dzīvoju Briselē, taču mana pasa izsniedz Vācijā un esmu Vācijas valsts pilsonis, un tad es nesaprotu, kā tas, kāda ir šī situācija. Taču es domāju, ka, ja ir attiecīgas situācijas, tad referents ir ņēmuši tās vērā. Noslēgumā piekrītu klāskungam. kungam par sociālās apdrošināšanas numurs, tiešām nespratu, kādēļ tas ir jāpiemina un jānorāda. Un, godīgi sakot, es savējo nezinu no galvas. Es zinu, ka man tāds ir. Un ir, piemēram, arī tādas dalība valsts, kur uh, nav obligāti jānēsā pase līdz vai identifikācijas kartes. Un es tā kā neeju speciāli uz mājām pēc savas pats, ja man, ja pas, ja man uzrunā kādā tirgus laukumā parakstīt petīciju. Un visi šie numuri, pases numurs, apdrošināšanas numurs, adrese, pāraksts un uh, piedarība kādai valstī. Un tad tas, vai var pārbaudīt, vai kāds ir reģistrēts šajā valstī, to var pārbaudīt visur adresi. Nesprat, kāpēc vajadzīgs pases numurs. Nu, ja tas ir nepieciešams, tad es to saprotu. Taču citādi ne. Un vēl īsts jautājums. Tātad, ja dati nav tiek sniegt pilnībā, piemēram, e-pasta adres kādam nav, tas taču nevar pieļaut to, ka nevar šis paraksts tik pieļauts. Paldies. Paldies, Vanderstapa kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Nu, pilsoņu iniciatīva, tas izklausās ļoti jauki un skaisti. Un man ir pāris komentāri. Es piekrītu, ka gaidas būs ļoti liels. Pilsoņi gaidīs brīnums, un tad, kad viņi ir savākuši parakstus, tad es piekrītu arī tam, ka būtu ļoti žēl, ja viņu plāni netiktu izpildīti un gaidas netiks piepildīts. Mēs to varam mainīt pozitīvā veidā, to mēs arī ceram. 16 gadu vecums. Nu, ja jums labāk patīk 18, tad varam to atbalstīt atkarībā no dažādiem vēlēšanu vecumiem attiecīgajās dalībvalstīs. Šeit ir minēts balstiesības un vecums, ka to nevajadzētu sasaistīt un ka Eiropas Savienībai ar to nav liela sakara. Jā, to mēs tā varētu pieņemt. Manuprāt, pats svarīgākais ir klāsa kunga teiktais par vārdiem latens un par Eiropas vērtībām. Klāsa kungs jau pieminēja vārdu latens, un es izteikšos par pārējām izteicieniem kā pieņemamība vai pilnvaras. Nu, šeit ir minēts, ka līguma parakstīs maz miljonus pilsoņu. Uh, Tātad šim miljonam pilsoņu ir jānovērtē attiecīgie jautājumi nevis tiem, uz kuriem ir vērsta šī iniciatīva. Nu, taču pašreizējais formulējums man nešķiet arī izcinājums. Man šķiet, ka līgumā ir pieminēts, ka viena trešdaļa var sniegt atbildi, tam es neticu. tāda pilsoņu iniciatīva, ka parlaments tiek likvidēts, vai tas atbilst Eiropas vērtībām? Vai arī tad mēs vienkārši pasakām, nu, paraudzīsimies, kas notiks. Šim pilsoņu iniciatīvai nevajadzētu būt ar tādām negatīvām sekām. Un vai pilsoņi var izteikties par subsidiaritātes jautājumiem? Es domāju, ka nacionālai parlamenti šeit var rīkoties daudz ātrāk. Un pēdējais jautājums par uh, tīmekļa vietni. Parasti nav no zināms, kas stāv aiz šādām tīmekļa vietnēm. Šeit vienmēr tiek paustis jaukas ziņas un ir labas saitas, taču tam visam vajadzētu balstīties tikai uz faktiem un nevajadzētu īstenot propagandu. Paldies! Paldies. Belčevs kundze, lūdzu. Belčeva. Medelčeva nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka tas ir unikāls instruments un mums ir e, visiem iespēja padarīt to pieejamāku pilsoņiem ar nosacījumu, ka pilnīgi skaidri ir saprotami likumi. Es e, esmu viena referente no savas grupas e, un domāju, ka ir svarīgi lai parlamentam būtu konsekventi un vienota pozīcija par pilsoņu iniciatīvu. Fort, Mums ir jāizstāv spēcīga pils, eh, pozīcija saistībā ar padomu, un tāpēc mums vajadzētu virzīties uz Peti un Afko referentu pozīciju. Runājot par pieņemamību, Afko un Peti referenti vienojās pār ap, vienot reģistrēšanas un pieņemamības etapus. Tas nozīmē, ka uh, Komisija mm, paziņo savu lēmumu bez attiecīgiem filtriem, bet ņemot vērā to, lai tiktu respektēts Eiropas Savienības pamat un vērtības. Un arī, lai šīs iniciatīvas nebūtu frivolas vai, vai nenopietnas. Es domāju, ka šis risinājums ir labs e, instruments, lai sistēma būtu maksimāli lietotājiem draudzīga un tajā pašā laikā nevarētu tikt iesniegtas absurdas, nepamatotas vai ļaunprātīgas sodzības. Tālāk runājot par vienu trešo daļu vai ceturto daļu dalību valstu miljonam parakstu. Arī šeit mēs varam rast kompromisu un nebūtu liela problēma, taču, ja mēs paturam jūsu piedāvāto filtru pieciem tūkstošiem parakstu, pieņemamības etapā, tad eh, izvēlētā proporcija 1 trešā vai 4 daļa ir jāpiemēro arī šeit. Pretējā gadījumā es varu sākt eh, iniciatīvu miestiņā, kur ir 5000 eh, iedzīvotāji, tādā veidā pilnībā sagrozīt pilsoņu iniciatīvas būtību. Un Visā šīs fāzes garumā es atbalstu kor, kolēģis Koracas sacīto. Mēs nedrīkstam aizmirst, kā var integrēt šos jautājumus tālākā sistēmā. Un visbeidzot, vēl viens punkts par ļoti būtisko identitātes kartas jautājumu. Es nedomāju, ka jānorāda identitātes kartas numurs e, parakstā Uh, veidlapā. Alternatīva būtu pieminēt uh, nacionālitāti, pavalstniecību vai pastāvīgo dzīvesvietu, un pastāvīgā dzīvesvieta varētu būt pirmais kritērijs. Taču tad, kad ir uh, šaubas, tad mēs ņemam otro kritēriju, kas ir um, pilsoņu pavalstniecībā. Tālāk vēl viens jautājums, kur es arī piekrītu kolēģei Korācai Bildai un kolēģim Alvaro. Es atbalstu vecuma ierobežojumu tāds, kas, kāds ir Eiropas vēlēšanām, bet es arī domāju, ka eh, jāierobežo, eh, jāierobežo parakstu savākšanas termiņš uz vienu, nevis četriem gadiem, jo četri gadi ir pārāk ilgi. Paldies, Kelleres kundze. Paldies. Kā jau tika norādīts iepriekš. Es redzu, kā ar šo instrumentu parādās ļoti liels cerības, un es domāju, ka tas ir arī mērķis. Mēs to iekļāvām Lisabonas līgumā, lai padarītu Eiropas Savienību pieejamāku eh, iedzīvotājiem. Mums būtu jādomā nevis, lai mazinātu cerības, bet lai tās maksimālu īstenotu un lai mums būtu skaidri pievienotā vērtība ar šo instrumentu pilsoņu iniciatīvai. Uh, kas ir tālajošāks nekā eh, mums uz rīcībā šobrīd esošais konkrēti lūgumraksti. Un tāpēc ir jādomā, kā tiks rieģēts uz šīm iniciatīvām un eh, kā mēs varam nodrošināt to, lai atbildes vienkārši nebūtu atrakstīšanās, ka mēs tam nepiekrītam. Un es domāju, ka ļoti svarīgi instrumenti, kādi mūsu rīcībā ir, kas var panākt lielāku mūsu pilsoņu iesaistīšanos Eiropas Savienības politikās, politika veidošanā, un mēs nedrīkstētu nolikt, eh, nospraust pārāk lielus šķēršļus šo instrumentu izveidošanai, un es domāju, lai piesaistītu uh, E, vairāk cilvēku, manuprāt, 16 gadus liekas ir drīzāk maksimums, nevis minimums. Un ja jūs vēlaties veidot Eiropas pilsonību, tad ir jāiesaista e, pilsoņi jau no agrīna vecuma, 16 gadu jau ir samērā vēlu. Mūsuprāt, datu uzkrāšanas e, jautājums šajā gadījumā mm, ļoti kritiski, e, kritiski norādīja Eiropas datu aizsardzības e, institūcijas pār šo datu uzkrāšanu un pieļaujamības pārbaudi jāveic ir reģistrējoties, lai nebūtu jāiegulda pārāk liela resursi parakstu meklēšanā, uzkrāšanā, lai beigās saņemtu atbildi, ka tas nebija nekam derīgs. Par tīmekļu vietni mēs gribētam, lai komisija piekrīt, ka tā ir uh, atvērta. Than... Oda tīmekļa vietne E, tālāk par vienu ceturdaļu, vienu piekdaļu dalību valstu mums ir jābūt pārliecībai, ka iniciatīvas ir ar, ir ar e, tādu likteni, ka tās gūst panākumus. Ir dažādās valstīs dar, referendumiem līdzīgi pasākumi, bet nevienmēr, bet dažkārt ir tikai izskaistināšana, tas mums nebūtu ne, ne, vajadzīgs. Tālāk arī. Uh, E, komisija piedāvā 48 mēnešus vai vēl ilgāku gara termiņu. To es īsti neizprotu. Es redzu, ka ir dažādas politiskas domstarpības par to, kādam ir jābūt termiņam, taču es nedomāju, ka šeit varētu būt kādas e, problēmas ar iekļau, ieviešanu praksē šiem termiņiem. Paldies, Veržā kundze! Eh, merci. Paldies! priekšsēdētāji, piekrītu lielai daļai kolēģi sacīto, bet tā kā ir vairākas pretrunas, tad es gribētu izteikties sīkāk. Pirmkārt, es gribētu atvainoties De Denīs Dežonas vietā, kur bija referente goja vārdā, kur nevarēja būt šeit kopā ar mums, taču es no savas puses strādāju pie šie dosie, jo esmu referente kultūras eh, komitejā un kultūras komiteja ir pirmā, kura strādāja pie šī dosie un nāca klajā ar zināmiem priekšlikumiem, runājot par pilsonības attīstību, jo tās uh, loma un virziens ir jaunatni, kas jāņem vērā, konkrēti runājot par 16 gadu vecumu, jo tā kā ja pilsoņu iniciatīvai nav likumdošanas seku, tad eh, jādara tā, lai Šis būtu rīks, kā piesaistīt pilsonību ar jauniešu e, palīdzību, un tāpēc es atbalstu un kultūras komiteja atbalsta 16 gadu slieksni. Par sliekšņa mazināšanu līdz vienai ceturdaļai. Es e, gribēju paziņot kultūras komitejas priekšlikumu saistībā ar iniciatīvas uzsākšanu, jo kultūras komitejas referents piedāvā deviņu locekļu organizācijas komiteju, kas eh, nāk no ceturdaļas nu, eh, kom, eh, Eiropas Savienības dalību valstīm un izvairīties no pieņemamības etapa visā pasākumā, jo pretie gadījumā mēs varētu stiprināt un vairot neusticību attiecībā uz pilsoņu iniciatīvu. Manuprāt, Eiropas pilsonība eh, nevajadzētu uztvert eh, pilsoņu iniciatīvas ietvaros iedzīvotājs kā kaut ko biedējošu. Tāpat arī mums ir jādomā par to, kāda, kādi būs uh, noraidīšanas kritēriju un motivāciju šiem kritērijiem. Ja es pareizi sapratu visu pār tīmekļa vietnē, tad mani atbildi eh, drīzāk apmierina. Es domāju arī, ka debats kādas notiks sākotnē kultūras komitejā. Mēs apspriedām šo jautājumu pats, ja ir jāskata tas sīkāk, un man ir jautājums par nacionālo valstu kontrolētāju loma. Tas man rada problēmas un tieši tāpat kā to sacīja Sofija Intvelde, es ļoti atbalstu datu aizsardzību. Mēs zinām, ko tas nozīmē ciešķās Eiropas valstīs, tāpēc ir jābūt patiesai modrībai šajos jautājumos datu aizsardzības aiz attiecībā uz Eiropas institūcijām, nacionālajiem institūcijām un organizatoriem, jo es domāju, ka e, ir ar zināmu neusticību jāizturas pret visiem un pilsoņiem ir jābūt aizsargātiem. Savukārt, ceturtais grozījums e, man šeit e, rodas zināmas e, bāžas, savukārt atbalstu piektā grozījuma svītrošanu Domāju, ka jāsamazina līdz minimumam pieprasītā informācija. Kultūras komiteja piedāvā vecumu un dzīves vietu. Tas, manuprāt, ir pilnīgi pietiekami un jānoraida visi identifikācijas numuri, norādot to, ka pilsoņu iniciatīva nav balsojums, bet iespēja, kas tiek piedāvāta pilsoņiem, tāpēc nevajadzētu būt tik, eh, neuz, tik aizdomīgiem. Tālāk Runājot par identitātes kārtu, jānorāda, ka visās e, e, valstīs tā nemaz nepastāv. Tālāk nepieciešamība pēc caurskatāmības attiecībā uz fin iniciatīvas finansējumu un organizatoriem. Kultūras komitejā mēs e, atbalstījām domu, ka jānoraida ievēlētie, nevis tāpēc, ka viņi nebūtu pilsoņi, bet viņiem ir pašiem savi izteiksmes līdzekļi un jāatstāja šī iniciatīva kā pilsoņu iniciatīva. Tālāk 12 mēnešu termiņš, kas kļuva par 48. 16. Eh, grozījumā, 23. Ehm, par 8 mēnešiem, taču man šie termiņi, man liekas, ļoti eh, pretrunīgi samazināt īsāko termiņu un pagarināt garāko, jo, manuprāt, visgrūtākais būs savākt pi pirmos 5000 pārākstu. Un pēdējais punkts - esmu dzīves vietas un nevis pavalstniecības pilsonības atbalstītāji. Es domāju, ka runājot par integrāciju, mums arī būtu ļoti laba iespēja parādīt to, ka mēs vēlamies integrēt visus, kuri dzīvo Eiropas Savienības eh, teritorijā. Paldies, Viržā kundze, vai vēl kāds deputāts grib izteikties? Bronksa kungs. Um. Paldies. Es atbalstu to grozījumu, kas eh, samazinās no 300 tūkstošiem uz 5 tūkstošiem šo pieņemamības slieksni, un atbalstu arī grozījumu, kas samazinātu uh, no trim uz vienu biedriem šo te pieņemamību un no viena miljonu uz trešdaļu, no trešdaļas uz e, ceturdaļu valstu un e, pagarinājumu uz četriem gadiem parakstu vākšanai un e, mājaslapu, kas apkopot informāciju. To visu apkopojot, uh, mēs varētu nonākt pie patiesām pilsoņu iniciatīvām, kas varētu veiksmīgi darboties, nevis tikai uh, tādām, kuras uh, organizē lielas organizācijas. Esmu pret to, ka tiek uh, paplašināts šis Eiropas vērtību kriterijs, proti, ka ir šie te. Uh, pieteikumu, kas ir pretrunā Eiropas vērtībām, jo tas ir ļoti subjektīvi, bet es esmu uh, Uh, pret visu šo kritēriju kopumā, jo bieži vien Eiropas Savienība uh, pārāk bieži ierobežo debatas un negrib dzirdēt, kas cilvēkiem ir sakāms, bet uh, padomāsim tā vispārīgāk. Ja kāds priekšlikums, kas ir pretrunā ar Eiropas vērtībām un netiek pieņemts, uh, vai varētu būt pieļaujama pilsoņu iniciatīva, kas uh, dzēš vai svītro kādas uh, vērtības, uh, kas ir nosaukt līgumos vai kaut ko pievieno. Kompetences kritērijas, kā es to saprotu, ir komisijas kompetence, bet AFCO pagājuši nedēļa tika ieteikts, to teica vairāk deputāti, daži ļoti pieredzējuši deputāti, ka uh, iniciatīva varētu prasīt uh, izmaiņas līgumos, kas uh, varbūt norāda uz to, ka uh, kompetences kritērijas varētu tikt skatīts uh, uh, elastīgi, lai paplašinātu Eiropas Savienības kompetences vai varbūt uh, citu institūciju kompetences. Tas ir drīzāk jautājums. Un vēlreiz te tiek rietots vārds demokrātija. Uh, un tieši tiešā demokrātija, bet kā jau citi teica, šīs uh, pilsoņu iniciatīvas nebūs referendumu. Tas ir drīzāk lūguma raksts nosaucot to savādāk. Un, eh, zināmā mērā, tas pat ir vājāks uh, instruments, jo to pirms uh, tā rašanās vēl var noraidīt komisija. Un es domāju, ka viens miljons parakstu, tad, kad tie ir savākti, tad eh, tam nevajadzētu būt tikai lūgumrakstam, ko var arī ignorēt, bet tam vajadzētu izraisīt referendumu. Paldies! Tā tad bija plašas diskusijas par šo jautājumu. Eh, tas eh, daudzus interesē. Šīs diskusijas vēl nav beigušās. Tas ir ļoti būtisks jautājums, bet ja nav citu komentāru, tad mēs varētu varbūt uzklausīt mūsu referentes Kinga Gonca vai Cecīlija gribētu sākt. Uh, Lūdzu, Cecīlija. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies visiem kolēģiem, kas izteicās. Es dažreiz aizmirstu, ka esmu zviedriet un patiesībā var runāt zviedriski, jo mums taču ir tūki. Vēlos pateikties visiem, kuri tik aktīvi iesaistījās, uzdeva jautājumus. Manuprāt, jūs uh, devāt tādu kā svaigu vēja brīzi, un tas ir ļoti svarīgi. Ļoti daudz lietas tika pateiktas. Eh, Alvāro teica, ka mums pēc iespējas ātrāk ir jāsāk reģistrēšanās, tika pieminēts eh, datu aizsardzības centrs, pilsoņu vārds, nacionalitāte un iespējams arī dzimšanas datums būtu šie dati, kas nepieciešami. Varētu arī iesniegt grozījumu, kas attiektos uz sociālo apdrošināšanas numuru vai identifikācijas numuru. Manuprāt, būtu labs priekšlikums, ja komisija veiktu reģistrēšanu vienlaikus ar pieņemamības kontroli. Tas būtu labs priekšlikums, tas pātrinātu visu procesu. Vairāki kolēģi runāja par 16 gadu vecumu kā minimālo vecumu, lai piedalītos, un ka tas ir svarīgi, lai tieši jaunieši piedalītos, jo runa nav par likumiem, bet par priekšlikumiem un idejām šajā gadījumā būtu labāk pēc iespējas agrāk iesaistītu jauniešus, tādēļ mēs vēlamies šo 16 gadu vecumu. Mēs dzirdējam ļoti daudz labu lietu, ļoti daudz interesantu priešlikumu, ka programmatūra jānodrošina komisijai, lai informācija varētu tikt sniegta. Iespējams, to varētu nomīt, nosaukt par pilsoņu iniciatīvu sekretariātu šādu tīmekļa vietni, kur ik viens, kas par to interesējas, var iegūt informāciju, un tādējādi arī cilvēki daudz labāk un daudz stiprāk varētu iesaistīties. Tiešām bija ļoti daudzi priekšlikumi, ļoti interesanti priekšlikumi, es ar tiem nodarbošos, un tiešām vēlos pateikties visiem, kas iesaisties diskusijā. Paldies! Paldies! Tagad Gonces kundze, vai jūs arī gribētu kaut ko piebilst? Jā, paldies! Es arī domāju, ka konstruktīvas un būtiskas bija šīs diskusijas, un tas mums visiem ir vajadzīgs. Varu piekrist daudziem komentāriem. Mēs visi vēlētos, lai pilsoņu iniciatīvas būtu ļoti labas, ko sāktu eh, pilsoņu caurskatāmība ļoti svarīga. Mēs eh, negrozām Lisabonas līgumu, mēs eh, darbojamies Lisabonas līguma ietvaros. Uh, ir daži punkti, kurus mēs nevaram mainīt, bet mums ir arī tomēr zināma brīvība izstrādāt tādu priekšlikumu, kas būtu uh, pilsoņiem ērti lietojams. Piekrītu arī Nediečevs kundzei, kur teica, ka Eiropas parlamentam būtu jābūt vienotam atbalstot šo iniciatīvu, bet pirms uh, balsojam mēs taču varam vēl būtiski diskutēt. Uh, Daudz no jums minēja šo te balsošanas vecumu, vai 16 vai 18 gadi. Mēs arī uh, nevarējām izlēmt uh, šo te jautājumu, jo ir atšķirīgs vecums, no kur cilvēki var balsot dalību valstīs, bet šī ir Eiropas iniciatīva, un, uh, manuprāt, mums vajadzētu tādu vienotu vecumu noteikt. Vēl viens svarīgs aspekts, kas vairāk kārt tika minēts, ir šī tīmekļa vietne, kura var nodrošināt datu aizsardzību. Es domāju, ka tas ir izšķirošs aspekts visā šajā projektā. Un mēs domājam arī, ka minimāls datu apjoms būtu vajadzīgs, lai nacionālās iestādes varētu identificēt pilsoņus un uh, Šajā procesā mēs daudz ko uzzinām par dalību valstu īpatnībām, jo ir dažādi dati, kas dažādās valstīs ir vajadzīgi, lai kādu personu identificētu. Tātad mēs sāktu ar valsts piedarību un pēc tam būtu šis te minimālais datu kopums, kas ir nepieciešams. Bet datu aizsardzība šeit tiešām ir izšķiroši jautājums un mums vajadzētu par to vēl tālāk runāt. Liels paldies vēlreiz par atbalstu, par būtiskajiem komentāriem un rīt 12. Eh, pa dienu ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un es domāju, ka galu galā mēs varēsim nākt klajā ar kompromisu grozījumiem, kas gūs plašu komitejas atbalstu, un varēsim gūt arī citu komiteju atbalstu, kas ir atbildīgs par šo te pilsoņu iniciatīvu. Vēlreiz paldies! Thank you. Thank you. Paldies! Paldies visiem par to, ka piedalījāties šajās debatās, kas ir ļoti būtiskas kā to jau daudz teica. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir rīt 12. Balsojums ir paredzēts oktobra, mūsu oktobra beigu sēdē, 28. oktobrī Libi komitejas sēdē, un balsojums plenāra sēdē ir paredzēts decembrī. Liels paldies! Mēs nedaudz esam iekavējuši, tāpēc varbūt turpināsim. Ten. We got a busy schedule to go before Desmitais punkts. Un pirms mēs tiekamies ar mūsu polijas parlamentu kolēģiem, desmitais punkts attiec uz ķīmiskās, bioloģiskās, radioloģiskās un kodoldrošības stiprināšanu Eiropas Savienībā. Tas ir Eiropas Savienības CBRN rīcības plāns. Šodien mums ir paredzēta ziņojuma projekta izskatīšana. Gomesas kundze ir referente. Uh, attiecībā uz rīcības plānu, lai stiprinātu ķīmisko, bioloģisko, reģioloģisko un kodoldrošību Eiropas Savienībā. Tas ir temats, kas uh, skar vairākus aspektus, uh, tā skaitā terorismu, uh, dabas katastrofu novēršanu un arī uh, gatavības uh, pakāpes un uh, reakciju. Ķīmiskā avārija uh, Ungārijā parāda, cik svarīgs ir šis eh, temats. Tātad mēs uzklausīsim mūsu referenti Gomešas kundzi, bet es gribētu jūs atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir noteikts 18. oktobris 12. Tātad 18. novembrī līdz 12. ir jāiesniedz grozījumi. Lūdzu, Gomešas kundze, jums vārds. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu vispirms pateikties tiem, kuri jau iesniedza savu ieguldījumu, proti sede komiteja sniedz atzinumu un arī ītra komiteja sniedz atzinumu. Paldies arī NV komitejai. NV ieguldījums bija ļoti būtisks, un tas pilnībā tiks iekļauts ziņojumā. Gribētu norādīt deputātiem, ka Pirmo reizi Eiropas Savienība runāja par CBRN materiāliem. Pirmā reize bija pēc 11. septembra uzbrukumiem. Un, protams, tas tika skatīts no terorisma skatu punkta. Šis rīcības plāns, par kuru runā šis ziņojums, patiecībā tika pieņemts 2009. gada novembrī. Tātad tikko pirms stājās spēkā Lisabonas līgums un tas balstās uz komisijas paziņojumu, kas ir pieņemts 2009. gada jūnijā. Un kā es vērtēju šo rīcības plānu, es uzskatu, ka šis plāns, uh, ņemot vērā tā elements, ko ir padomu ieviesusi, ir vainājis komisijas paziņojumu saturu. Uh, Tātad mani ieteikumi šajā ziņojumā ir atkal atgriezties pie vairākiem aspektiem, kas ir vājināti vai uh, pašķidrināti šeit no padomas puses. Mēs nerunājam tikai par CBRN ar, um, negadījumiem, kas var uh, būt uh, nejauši negadījumi, uh, vai terorismu uzbrukumu, bet eh, mēs runājam arī par negadījumiem, kādi notiek un kādi tikko notika, kas tikko notika Ungārijā eh, cilvēku kļūdas dēļ, un tas tā ir ķīmiska katastrofa. Un ir tāpēc ir ļoti svarīgi, lai jaunajā ietverā, jaunajā dalītajā atbildībā, kas izriet no uh, Lisabonas līgumu mēs nodrošinātu labāku koordināciju starp dalību valstīm un arī ar komisiju starp dažādiem institūcijām, lai tiktu risināt prevencijas jautājumi, detekcijas, jeb atklāšanas jautājumi un reakcijas jautājumi. Izšķiroši svarīgi ir arī tas, lai mēs patiešām nodrošinātu demokrātisko uh, kontroli, jo tas iesaista tik daudz Eiropas aģentūru iesaisti, tātad dažādas Eiropas aģentūras un arī nacionālā līmeņa uh, iestādes. Svarīgākais ir šī te sadarbība starp nacionālajām un Eiropas saimnības iniciatīvām, cīnoties pret CBRN riskiem, gatavojot dažādas reakcijas, ir jābūt ātrai informācijas apmaiņai, uh, analītiskiem ziņojumiem, kopīgai plānošanai, operatorisko um, plānu veikšana, resursu apkopošana un tā tālāk. Piemēram, mūsu kolēģi no NV komitejas uh, atzinumā viņi saka, ka dalība valsts ļoti nesaskaņoti reaģēja uz uh, šo te N1H1 gripas pandēmija. Šitie vakcinācija uh, notika ļoti uh, sadrumstalot, katra dalībvalsts rīkojās atšķirīgi. Tātad šeit ir runa par resursu apkopošanu. Un vēlreiz gribu norādīt uz uh, šo te kontroli, kāda ir jānodrošina parlamentam, arī nacionālajiem parlamentiem saskaņā ar Lisabonas līgumu tāda ir jānodrošina. Uh, Mēs šeit runājam par negadījumiem, jeb avārijām, kuri notiek neraugoties uz robežām. Tie bieži vien var būt uh, pārrobežu negadījumi, un tāpēc ir vajadzīga arī pārrobežu pieeja. Var, gribētu norādīt uz to, ka reaģējot un gatavojoties šādiem negadījumiem vai uzbrukumiem, Eh, lieliski iespēja šeit paveras dalību valstīm un komisijai īstenot soldatāts klauzulu, kas ir Lisabons līgumā, bet, eh, diemžēl, rīcības plānā nav vispār minēta šāda eh, drošības klauzula, droši vien tāpēc, ka tā, tas tika pieņemts pirms Lisabonas līguma ņem stāšanās spēkā, un tāpēc padomu varētu pārskatīt un varbūt iekļaut soldatāts klauzulu rīcības plānā. Centīšos izteikties īsi. neiešu cauri visam šim tekstam, bet gribētu tikai norādīt, ka es tiešām ticu, ka mums ir steidzami jāizveido Eiropas krīzes reakcijas mehānisms, kas būtu specializēts uh, reaģējot uz šādiem uzbrukiem vai incidentiem. Un tur ir jākoordinē civilie un militārie spēki un līdzekļi. Ir tiešām uh, liela pieredze, kas ir uh, armijas rokās. Uh, Eh, šajos jautājumos, jo mēs nevaram likt uzsvar tikai uz, uz civilo uh, spēku lomu šeit, jo tad mēs uh, zaudēsim daļu pieredzes un zināšanu. Šobrīd, šajā posmā, mums ir Eiropas civilās aizsardzības mehānisms, tas tikko ir aktivizēts uh, pēc Ungārijas pieprasījuma, lai palīdzētu Ungārijai risināt šo te ķīmisko avāriju, avārijas radītās problēmas. Tātad Eiropas civilās aizsardzības spēki jau ir izveidoti jau kopš barnie ziņojuma, bet mums ir jāatrod veids, kā ņemt vērā arī militārās spējas, kas pastāv dažādās uh, valstīs, kas var būt nozīmīgi dažādos posmos, reaģējot uz šādiem negadījumiem. Protams, tam ir jābūt arī civilam mehānismam. Arī sadarbība ar izlūkošanas un tiesību izpildes iestādēm ir ļoti būtiska. Un tieši šeit ir nepieciešama arī mūsu parlamentārā kontrola. Es tātad eh, gribētu atbalstīt aicinājumu arī Eiropas pretterorismu koordinatoram regulāri ziņot par pastāvošiem riskiem Eiropas Savienībā, ņemot vērā cīņu pret terorismu. Jāņem vērā arī ārējo darbības instrumentu iesaiste un kā tas ir saistīts ar uh, rūpniecības nozarēm, jo bieži vien materiāli, kas tiek plaši izmantoti rūpniecībā, kā mēs redzam šeit uh, eh, Hungā, Ungārijas gadījumā, um, un tāpēc es aicinu uh, komisijai un uh, dalībvalstīm pretoties nozars pārstāvjiem, rūpniecības pārstāvjiem, uh, viņi cenšas izvairīties no regulējuma, bet to nedrīkst pieļaut, un tāpēc komisijai uh, ir jāuzstāj uh, šajā jautājumā un jāpild savus, tie, uh, savus pienākums uh, aizstāvot likumdošanu. Svarīgs elements ir arī sakot visām transakcijām, kas ir saistīti ar CBRN materiāliem. Ja mums ir dažādi līgumi par šo materiālu neizplatīšanu, un ir jāskatās arī uz importu-eksportu režīmiem, un uh, arī jārunā par uh, gatavību reaģēt uz negadījumiem. Ir jābūt arī uh, avārijas reakcijas resursiem Eiropas līmenī, kas tiktu uzkrāti šādiem gadījumiem, un to min arī NV komiteja. Vissvarīgākais, manuprāt, ir tas, ka mums ir jāveido specializācija uh, šajā jomā, kā NV komitejas kolēģi norāda, tie spēki, civilie spēki, kas ir pirmie, kas uh, palīdz cilvēkiem šādos gadījumos, piemēram, bioloģiskās, ķīmiskās avārijās, šie spēki būtībā nav gatavi cīnīties ar šādām situācijām, uh, un bieži vien viņi riskē ar savu darbinieku dzīvībām, saskaroties ar šādām vielām. Tātad mums ir vajadzīga tāda sistēma, kas iekļauj šādu spēku sagatavošanu Eiropas līmenī, kas ir, lai viņi būtu apmācīti, specializēti un spētu uh, sniegt šeit uh, medicīnisko palīdzību, um, lai tiesības sargājušo iestāžu pārstāvji būtu uh, specializējušies, lai būtu šīs spējas reaģēt šādos uh, negadījumu gadījumos. Un visbeidzot, gribētu uzsvērt, ka izšķiroši svarīgi ir panākt, ka padome atkal padara spēcīgu šo rīcības plānu saskaņā ar tiem ieteikumiem, kas jau ir komisijas paziņojumā iesnieg, ie, iekļauti, uh, Un, protams, ka ir jāsaglabā Eiropas parlamentam un nacionālajiem parlamentiem šī te demokrātiskās kontrolas eh, loma. Paldies! Paldies! <coughs> Gomeša kundze, mēs redzam, kā komisijas pārstāvis šķiet neizteiksies. Un tagad mums ir saraksts ar deputātiem, kuri gribētu uzteikties Vikstroms kundze. Paldies! O, jā. Paldies, priekšsādātāji! Sākumā vēlos pateikties komisas kundzei par viņas plašo un lieliski paveikto darbu. Es priecājos, ka mēs nodarbojamies ar šo jautājumu un ka īstenojam nepieciešamos pasākumus. Manuprāt, tas pierāda to, ka mums kopīgi ir jāstājas pret šo apdraudējumu. Ļoti žēl, ka padoma šeit nemaina savu viedokli, un tas noved pie tā, ka līdz šim uh, mēs nevarējām neko daudz īstenot, taču tas mūs netraucēs turpināt darbu un gudrus priekšlikums. Tādēļ, manuprāt, šis ziņojums ir ļoti svarīgs solis. Piekrītu referentei, ka ir nepieciešams konkrēti noteikt, kuras iesaistītās puses ko dara. Koordinācija ir ļoti būtiska. Tas attiec ne tikai uz civilo, bet arī militāro jomu. Ir ļoti svarīgi, lai jau esošās struktūras tiek izmantotas, piemēram, Eiropols. Pirms tiek izveidotas kādas jaunas struktūras. Tām jānotiek tikai tad, ja tās ir tiešām nepieciešams, un ja visas citas jau esošās iespējas ir tikušas izmeklētas un nav atzītas par labā mēs esam. Manuprāt, šeit ir ļoti būtiski runājot par bioloģiskiem apdraudējumiem, ka mums ir uh, līdzekļi, lai cīnītos pret to, un šeit mums dažādajām dalību valstīm ir jāsadarbojas, lai mēs varētu rīkoties pret šādiem draudiem lai mums nebūtu ļoti dažādi likumi un attiecīgā situācijā mēs nevarētu rīkoties. Apdraudējumi ir jāņem nopietni, jāuztver nopietni, un es piekrītu referentai ka tad, kad mēs raugamies uz katastrofu attēliem, piemēram, internetā, tad mums ir jārīkojas kopīgi, ļoti spēcīgi. Tādējādi mēs varēsim ko panākt. Paldies, Papa Nikolā kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs, ļoti rūpīgi uzklausīju referenti un. E, daudz dzirdēju runājam par ķīmisko rūpniecību, to, ka dažkārt tiek sacīts, ka pārāk daudz likumdošanas nav noderīgi tās uh, eh, funkcionēšanai. Es gribētu piebilst dažus vārdus no savas puses. Attiecībā uz preventīvām darbībām mēs nedrīkstam pazemināt prasības. Ja likumdošana ir spēcīga, barga ir ļoti noderīga tas, un it īpaši tas ir svarīgi lai aizliegtu izmantot konkrētas bīstamas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas. Mēs runām par mehānismiem, kas ir jāizveido pārvaldības sistēmā, un ja mēs vēlamies vidējo termiņā sasniegt vislabākos iespējamos rezultātus, un ja mēs vēlamies, lai risinājumi būtu efektīvi, vēl jau vairāk nekā 2009. Eh, gada padomas un komisijas priekšlikumu, tad es domāju, ka ir jābalstās pirmkārt uz preventīvajām darbībām. Tālāk priekšsēdētāji savas politiskās grupas vārdā. Es gribētu lūgt pagarināt grozījuma iesniegšanas termiņu, tāpēc, ka es um, atkārtoju, šajā nedēļā praktiski visi mani kolēģi būs Portugālē, un līdz pirmdienai, kad ir grozījuma iesniegšanas termiņš, mēs nevarēsim strādāt tik efektīvi, kā mēs to vēlētos. Paldies! Paldies priekšsēdētājiem! Es eh, atbalstu kolēģa Papamiko laulūgumu, lai tiktu pagarināts grozījuma iesniegšanas termiņš. Un gribu papildus eh, paziņot saistībā ar tik sarežģītu eh, un plašu notikumu. Mēs šeit runājam ne vairāk, ne mazāk par darbības vārdu, lai varētu stāties pretī riskiem, draudiem un reakcijām, kuras izriet no dabas vai cilvēku radītām katastrofām. Citiem vārdiem, saprāta un gudrības radītām, nesaprātīgi cilvēka radītām katastrofām, vai tas būtu bioloģiskas, kodola, radioloģiskas vai ķīmiskas. Vārdu sakot, šis spektrs ir visai plašs. Un pirmkārt gribu paziņot, ka skeptiski izturos eh, pret, eh, tik, pret eh, tik plašu apjomu darba plānu efektivitāti. Tomēr domāju, ka šāds darba plāns ir nepieciešams, lai varētu domāt par preventīviem pasākumiem un lai varētu domāt par rieģēšanu. Vēl jau vairāk tāpēc, ka atsevišķu katastrofu veidi ir ar pārnacionālu raksturu, kā mēs to tikko redzējām Eh, Ungārijas katastrofas gadījumā, kas piesārņo Dunavas baseinu un izplešas pa, pa četrām valstīm. Un šajā sakarā man šķiet, ka mums ir jāpārlasa ziņojuma projekts, lai varētu paplašināt grozījuma iesniegšanas termiņu un um, bagādināt ar jauniem grozījumiem un jāpārdomā to, kas ir preventīvas darbības un kas ir reakcija mēs varam šeit eh, uzsākt filozofiju par preventīvajām darbībām, un, protams, mēs nonāksim pie eh, būtiskiem secinājumiem. Taču es ticu, redzu un, diemžēl, zinu no savas pieredzes to, cik sarežģīti ir izveidot kopīgu darbības plānu E, konkrētās jomās, kas ir saistāmas ar rieģēšanu, jo rieģēšana ir sastāv no trim lietām - evakuēt, palīdzēt un mazināt. Pamatā. E, tās ir rieģēšanas darbības. Un tālāk ir jāņem vērā divi ļoti nozīmīgi jautājumi e, - personu un infrastruktūru aizsardzība un arī kritisko infrastruktūru aizsardzību, par ko mums ir jāpaplašina šī doktrīna Eiropas Savienības līmenī. Tādējādi tie ir jautājumi, uz kuriem, uz kuriem mēs gribētu Eiropas Tautas partijas grupā gūt vairāk laika, lai mēs varētu tos pārdomāt. Runājot par autoriem, es eh, paušu savu atzinību referents komentāriem, jo, manuprāt, ir jāņem vērā šo trīs vai četru nozaru e, nozīmīgums - militārais, policijas, e, veselības aizsardzības un, visbeidzot, civilās aizsardzības jautājums. Un ja mēs vēlamies turpināt pa šo ceļu, tad jums ir viss mans uh, atbalsts, bet es gribētu aicināt dot vairāk uh, laika grozījumu iesniegšanas termiņam, lai mēs varētu veiksmīgi apspriest šo ziņojumu. Paldies, Dievs, Demērkungs, uh, Bulderkungs, cik es saprotu, gribētu uh, ko sacīt, bet tikai ļoti īsi. Kā vienmēr priekšsēdētāji? Es Nevisai labi pārzina tematu, taču pārsteigts, ka komisijas loma šeit ir norādīta, ka ļoti neskaidri, es domāju, tas ir e, jālabo. Ka centrālā loma šeit ir, ir būtiska un orga, komisijai ir jāuzņemas vadība, nevis dalībvalstīm. Tālāk esmu pārsteigts, tāpēc, ka pagājušajā nedēļā mums notika uzklausīšana pār Eiro Justu un Eiropolu. Un abas šīs organizācijas norādīja uz svarīgo lomu, kā tam ir terorismu novēršanā. Abas institūcijas pakļaujas komisijai, un ja tā tas ir, tad komisijai būtu jābūt tiesībai um, uzraudzīt šo darbu. Es domāju, ka būtiskākais ir tas, kāda ir komisijas loma šajā jautājumā. Paldies! Paldies, Salvaro kungs. Baidos, ka mēs eh, jau esam iekavējušies. Ja jūs vēlaties mums palīdzēt, tad ļoti īsi, ļoti īsi arī es runāšu, tāpēc, ka eh, papildus sanais eh, pēc eh, labajiem vārdiem gribu sacīt, ka mums ir jāņem vērā jau uzkrātie dati Eiropas Savienībā. Mums bija pagājušā gadā pieņemta plaša likumdošana rīča, kur praktiski katrai kompānija ir jāsniedz dati par ķīmiskām vietām, ko tā uh, iepērk. Un tādā gadījumā kompānijas varētu palīdzēt risināt šādu dosjē, un mēs. Uh, varētu apzināties, kādas bīstamas vielas atrodas mūsu sēkā atkārt, un tas palīdzētu arī mums krietni vien preventīvajā darbā, tā skaita arī Ungārijas katastrofā. Un es domāju, ka vajadzētu veikt kādu sinerģiju ar iepriekšu likumdošanu, kas ir pieņemts šajās jomās. Paldies, Dievs, Demēra kungs, jūs gribat atbildēt? Jā, ļoti īsti priekšsēdētāji, gribu atbalstīt to, ko sacīja Mulder kungs. Man šķiet būtiski, Anna, kā jāņem vērā, ka ne tikai koordinators cīņā pret terorismu eh, norāda eh, draudu vai preventīvo darbību risku. Es domāju, ka jāapzinās, ko ar to, eh, ko nozīmē šās institūcijas Eiropola, Eirojosts un viņu koordinēšanas un preventīvais darbs. Un tā, šo darbu ir jāizrauga, jāuzrauga, kā jau to sacīja kolēģis Mulders. Komisijai paldies, Anna Gomesa, tagad, lai noslēgtu debates. Paldies kolēģiem par komentāriem un ieguldījumu. Es eh, lielā mērā piekrītu tam, ka mums ir vajadzīga jauna aģentūra tikai tad, kad ir tāda absolūta nepieciešamība, un tāpēc es runāju par eh, pastāvošās uh, Eiropas uh, pastāvošā mehānisma izmantošanu, bet vajadzētu attīstīt uh, šīs te īpašās spējas atbilstoši vajadzībām, ņemot vērā šādus riskus un materiālus. Runājot par ķīmijas nozares, negribēju nosaukt tikai viņus, es runāju par vispār visu rūpniecības nozaru, tās varbūt arī laboratorijas, kas uh, pēta uh, kaut kādas bioloģiskas lietas, bet uh, mēs šeit skaidri atsaucamies uz rīču direktīvu, bet uh, rīcības plāns ir tāpēc, lai ņemt vērā, kā šīs direktīvas tiek ieviestas, un ko mēs redzam tagad Ungārijas gadījumā, tikko izlasīju komentāru, ka Ungārijas gadījums parāda, ka uh, direktīva par atkritumu pārvaldību rūpniecības nozerēs, kas pastāv, nav ievērota, jo pretējā gadījumā šis negadījums nebūtu noticis. Tad, tad ir pārkāpta šī direktīva, un tāpēc mums ir vajadzīgs šis rīcības plāns, lai izietu cauri visām šīm direktīvām, vai tās tiešām tiek pienācīgi ieviests. Tajā skaitā arī rīčs kas ir ļoti būtiska tieši ķīmijas rūpniecībai. Es piekrītu Diezde Mērekungam. Patiešām šis ir milzīgs plāns, un jūs esat skeptisks, bet labāk ir, lai ir šāds plāns un uh, sekot tam soli pa solim, nevis darīt neko. Jo, ja mēs nedarīsim neko, uh, tad eh, dažām dalībvalstīm varētu būt zināmas spējas un kapacitātes, un tā tas arī ir, bet eh, ir citas dalībvalstis, kas neko nav darījušas, un ir šis vājais ķēdes posms, un tur arī notiek negadījumi vai uzbrukumi, eh, kuri, kā mēs zinām, neapstājas pie robežām un tad citas valsts cieši, tāpēc mums ir jāveido šāda Eiropas līmeņa sistēma ar spējām un kapacitātēm, lai varētu paaugstināt gatavības līmeni arī nacionālā līmenī. Un komisijas loma šeit ir centrāla, un tāpēc es arī teicu, ka komisijai ir jādod atpakaļ eh, tās kompetences, ko komisija pats savā jūnija paziņojumā eh, minēja un kuras eh, padome dalīja. Un ir jādod uh, komisijai tāds paties normatīvais, eh, normatīvā loma, koordinējot visas šīs atšķirīgās institūcijas un eh, komisijas dienestiem ir eh, jau, komisijas, komisija ir dienest, kas darbojas ar šādiem riskiem. Un tas ir jāpastiprina. Un visbeidzot par uh, Uh, grozījumiem. Jā, es domāju, ka mēs varam atlikt šo grozījumu termiņu. Paldies, groz, uh, Gomesa skundze. Tātad atkal ir pieprasījums atlikt grozījumu iesniegšanas termiņu, ko izsaka Eiropas tautas partija. Neviens neiebilst, neviena grupa neiebilst. Šķiet, uh, tātad mēs varētu piedāvāt, ka grozījumu iet, iesniegšanas termiņš tiek pagarināts par 15 dienām, kas bija paredzēts 18. oktobrī, tātad mums varētu būt līdz 10. novembrim laiks, līdz uh, eh, 12. lai iesniegtu grozījumus šim uh, gru, ziņojumam. Bet mēs saglabājam to pašu balsošanas dienu šeit komitejā. Nē, 10. nē. Tas vēl nav uh, noteikts, kad būs balsojums. Kā jau kolēģi minēja, tas eh, tagad notiek gadu pēc, pēc tam, kad tika pieņemts rīcības plāns, tāpēc es nedomāju, ka mums vajadzētu to visu vēl vairāk kavēt. Es gribētu, lai tas komitejā tiktu pieņemts novembrī un plenārsēdē tiktu skatīts decembrī. Un tad būs ga pagājis gads kopš paziņojuma pieņemšanas. Mums nevajadzētu ilgāk gaidīt. Well, well, well. Request... Ja mēs pieņemam šo lūgumu atlikt grozījumu iesniegšanas termiņu, tas ir ne tikai taisnīgi, bet uh, tas atbilst mūsu iepriekšējiem lēmumiem. Tātad tas ir saprātīgs uh, termiņš, 15 dienu pagarinājums. Varbūt, ka vēlāk novembrī mēs varētu uh, uh, iekļaut to Liba komitejas balsošanas kārtībā, un tad vēl varētu to skatīt decembra plenārsesijā. Mums ir novembra beigās Liba komitejas sēde, 28. vai tam līdzīgi, un ja mēs uh, tad balsotu, tad mēs varētu plenāru sēdē decembrī to skatīt. Labi. Tātad mēs eh, varētu tā rīkoties, bet mēs varētu arī ātrāk strādāt, jo mums vēl ir divi punkti jāizskata. Un eh, pēdējais punkts eh, mūsu darba kārtībā ir diezgan būtisks. Tātad es gribu jūs aicināt strādāt ātrāk, lai mēs varam laicīgi pabeigt darbu un nelikt poļu kolēģiem gaidīt jo mums būs uh, tikšanās ar viņiem, kā tas ir paredzēts, pusseptiņos. Tagad 11. punkts. Grozījuma izdarīšana regulā, ar ko izveidot to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalību valstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kurām pilsoņiem šī prasības neatiecas. Un referents ir mūsu kolēģis Dievs Demēra. Jūs zināt, ka šis jautājums uh, skata uh, līzu, vīzu liberalizācijas jautājums. Uzklausīsim mūsu referentu uh, Dievs Demēra kungu. Un tad pārējie deputāti, kas vēlas, varēs izteikties. Bet gribētu jums atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir noteikts rīt 12. Tātad 12. oktobrī 12. Līdz ar to balsojums Lībe varētu notikt 26. oktobrī un balsojums plenārsēdē novembra plenārsēdē. Lūdzu, de, Dievs, Demērkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēģināšu palīdzēt iekonomizēt laiku. Šī ir otrā reize, kad mēs runājam par šo tematu pēc eh, ziņojuma eh, prezentēšanas. 2001. gadā regula nosaka trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņi eh, na, netiek pakļauti vīzu prasībai šķērsot Eiropas Savienības robežas. Un saraksts ar valstu pilsoņiem, kuri atbrīvot no šīs prasības. Nesen pieņemot vīzu režīmu atbrīvošanu Bosnijai, Hercegovinai, Albānijai Un gribu pateikties tiem, kuri ir e, strādājuši pie šī jautājuma, e, un līdz ar atbrīvojumu bijušai dienas e, Slāvijas Republikai Maķedonijai ir jauns virziens šajā jomā. Priekšlikums grozīt regulus, kurus tikko atsaucos, ir ar trīskārtīgu mērķi, taču es atsaukšos tikai uz diviem. Taivānas iekļaušana Uh, pozitīvas sarakstā un Ziemeļa Marijānu salu iekļaušana šajā sarakstā. Uh, kuri ir, kurus pilsoņi ir savienoto valstu pilsoņi? Šai iemesls ir ne tikai saprātīgs, bet arī loģisks mērķis, ņemot vērā politisko konsekvenci. Tālāk runājot par uh, Taivanu un Taivanas Ķīnas republiku. šī Āzijas sala ir piedzīvojusi demokrātisku, sociālu un ekonomisku izaugsmi. Demokrātiskās institūcijas ir noenkurošās stingri kopš 90. gadiem. Un arī šajā gadā notika pirmās prezidenta vēlēšanās. Prezidents tiek ievēlēts šajā valstī uz četriem gadiem kurš ieceļ premjerministru, kurš savukārt ieceļ uh, valdības uh, pārstāvis ministrijās. Likumdošanas uh, pilnvara pārstāv parlaments no 103 deputātiem, kas ir ievēlēti ar vēlēšanu sistēmu pa apgabaliem. Es tagad paplašināt runāju par šo sistēmu, bet vēl gribu norādīt par Taivānu, ka tajā ir viens no visaugstākajiem e, ienākumiem uz vieniedzīvotāju pasaulē, un IKP pieaugums bija gandrīz kā Eiropas Savienības līmenī, kas e, bija 10,1. Atcerēsimies, ka tirzniecības bilance bija 12 eh, miljārdi dolāri. Ir arī jānorāda, ka ir tikai 0,15% imigrācijas līmenis, un tādējādi tāds risks Eiropas Savienībai saņemt nelegālos imigrantus no šīs salas ir ļoti zems. Eh, ņemot vērā Eiropas eh, komisijas datus, uz kuriem es atsaucos, kas ir saņemti pirms nedēļas, 2008. gadā bija tikai 45 nelegāli imigranti, kas bija ieradušies no Taivānas visā Eiropas Savienības teritorijā. Tie ir skaitļi, kas ir ļoti nenozīmīgi tīri kvantitatīvā ziņā. Tālāk runāt par drošumu un ceļošanas dokumentiem, Taivānas elektroniskās pases, ietver visus standārtus, kurus pieprasa Startautiskā civilās aviācijas organizācija, kā arī citus modernos līdzekļus, kas ir paredzēti cīņai pret personas eh, datu viltošanu. Tāpat arī diasporā dzīvojoši aptuveni 60 tūkstoši taivanieši Eh, ir saņēmuši šādas pases. Un, ņemot vērā viņu situāciju, viņi nevar iebraukt paši savā salā Āzijā, tāpēc ir pavisam loģiski, ka Eiropas Savienība patur spēkā tieši šādu pašu kritēriju, kā, to, nu, kā jau es to norādu savā ziņojumā. Šobrīd Taivāna nepieprasa vīzu 25 eh, Eiropas Savienības valstīm, izņemot Kipru, Rumāniju, Bulgāriju. Yes, eh, Tomēr Taivānas eh, varas iestādes ir aplēmušās piešķirt šo pilnīgo atbrīvojumu no vīzes Kiprai, Rumānijai, Bulgārijai līdz 2010. gada beigām. Tāpat arī Eh, Taivānas valdības eh, pārstāvi, kurus es veicu šeit zālē, mums mutiski paziņoja, ka datums varētu būt 11. novembris. Taču eh, dariet to zinām rakstveidā um, komisijai. Un manis pieminēto iemeslu pēc divas Eiropas Savienības valstis, eh, apvienotā karaliste un īrija, ir atbrīvojusi no vīzas pienākuma Taivānu. Tas eh, notika 2009. gada jūlijā, un citas valstis, tādas kā Japāna, eh, Dienvidkoreja, Singapūra un Jaunzēlande arī ir veikušas šādu eh, režīmu liberalizāciju. Un ar to es arī gribu nobeigt. Taivāna nerada problēmas nelegālās imigrācijas, ne sabiedriskās drošības līmenī. Vīzu režīma liberalizācija ar Taivānu varēs bagātināt Eiropas Savienības tirzniecīskās attiecības, veicināt eh, ciešāku sadarbību kultūras, izglītības, apkārtējās vides eh, eh, un izpētes ziņā, kā arī veicinās turismu savstarpēji. Šo iemesli pēc Eiropas Savienībai vajadzētu atbrīvot eh, no vīzu režīma Taivānu, ņemot vērā to, ka jau ļoti daudzas citas valstis eh, ir saņēmušas, eh, jau ir sniegušas šādu atbrīvojumu tādus kā Hongkonga, Singapūra, Jaunzēlande. Šis atbrīvojums neattieksies uz valstīm, uz uh, Eh, tām personām, kurām ir Taivānas pase bez identitātes numura, ir diasporas eh, eh, taivanieši, kuriem parasti ir dubulta pilsonība un tīri kvantitatīvi runājot, kas ir aptuveni 60 tūkstoši cilvēki. Tāpēc, dārgie kolēģi, es aicinu atbalstīt šo iniciatīvu un tā apsti tās apstiprināšana radīs daudzas priekšrocības un nekādas nērtības abām iesaistītajām pusēm Eiropas Savienībai un e, Taivānas Republikai Ķīnā. Paldies, e, Dijas Demera kungs, un tagad, e, ja komisijas un prezidentūras pārstāvi e, neuzskata par nepieciešamu reaģēt uz šo ziņojumu, tad es varētu uzreiz dot vārdu tiem deputātiem, jā, ļoti jauki no komisijas padomas puses, ņemot vērā mūsu ierobežoto laiku, es varēšu uzreiz do, vērsties pie deputātiem, kas ir lūmuši, lūguši vārdu. Džakolīno kungs. Ļoti īsi priekšsēdētāji. Es ar lielu interesi uzklausīju šo visaptvarošo prezentāciju, e, kuru piedāvāja mūsu kolēģis Dijas Demēra. Un e, to mēs e, uzklausām piemērotā brīdī, ņemot vērā šo situāciju, kad tik tiešām bija nepieciešams tā rīkoties. Jānorāda, ka pēdējo 60 gadu laikā Taivānas izaugšana ir bijusi iespaidīga, ne tikai ekonomiska, politiska, bet arī e, politiskā ziņā ir izveidotas un nostiprināšās pamatiesības, un ņemot vērā šo situāciju Eiropai ir jārēģi un jārīkojas, jo eh, šeit ir iesaistītas nozīmīgas intereses. Kā jau mēs to dzirdējām vairāk kārt, ir jāatbrīvojas no šī vīzu pienākuma. Nedrīkstam arī aizmirst, ka ne jau visas valstis atzīst Taivanu. Mums ir jānāk klajā ar piedāvājumu Taivanai. Tas ir ļoti nozīmīgi politiskā ziņā, lai mēs varētu stiprināt savu sadarbības līgumus. Es nesen apmeklēju Taivanu un vēlos sacīt, ka demokrātiskā dalība ir ļoti nozīmīga ne tikai parlamentā. Un, manuprāt, ir nepieciešams pilnīgi noteikti maksimāli drīz jāpanāk šī ziņojuma pieņemšana. Jo šeit mēs runājam par krietnu skaitu Taivans pilsoņu, to Olvenkungs. Lūdzu, Eh, izteikties maksimāli īsi. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies misteram eh, Demērs kungam tātad par uh, to, ko viņš teica. Šis uh, temats ir tiešām ļoti svarīgs un uh, bezvīzu režīmu ieviešana ar Taivānu ir tikai loģisks solis. Mums ir zinām pieredze ar uh, vīzu atcelšanu ar Rietumbalkāniem. Pagājušajā nedēļā mēs pieņēmām vīzas prasības atcelšanu Bosnijā un Hercegovinai un Albānijai. Un, un ir ļoti svarīgs šis jautājums, arī ņemot vērā ekonomiskās sadarbības stiprināšanu un cilvēcisko kontaktu stiprināšanu, un otras puses arī uh, ir uh, jāveicina trešo valstu uh, gatavība pieņemt Eiropas nosacījumus, un es domāju, ka Taivāna, un mums ir informācija par to, ka Taivāna nav uh, bīstama un tā nerada nekādas draudus. Eiropas Savienības svarīgs investors un vīzu režīma atcelšana uh, Uh, veicinās mūsu ekonomiskās attiecības. Te ir runa arī par savstarpīgumu, kā jūs minējāt, 24 dalība valstis uh, ir jau ieviesušas bezvīzes režīmu, šo valstu pilsoņiem nevajag vīzas, lai dotos uz Taivānu, pārējās trīs turpmākajos mēnešos tādu režīmu ieviesīs. Un tas ir būtisks solis sadarbībā starp Eiropas Savienību un Taivānu. Un vēl viena lieta - nelegālā migrācija šajā gadījumā nav drauds, jo uh, Mums nav informācija par potenciāliem imigrantiem, kas varētu nelegāli ierasties no Taivāns Eiropas Savienībā, tāpēc es tiešām atbalstu bezvīz režīmu ieviešanu ar Taivānu. Lūdzu. Of course, President. Labi, priekšsādātāji. Dievs Demēra kungas ziņojums, te nekas nav piebilstams, viss jau ir pateikts. Uh, pazīstu Taivānu, šī valsts eh, nešaubīgi ir, kā jūs to aprakstāt ziņojumā, tiešām ir viena no valstīm, kas noteikti jāiekļauj sarakstā bez vīzu režīmam. Bet tā kā šajā ziņojumā ir runa arī par uh, citām trešajām valstīm, kuru uh, iedzīvotājiem nav vajadzīga vīza, Gribēju tikai uzsvērt vienu jautājumu. Varbūt kaut kur mēs e, to varam pieminēt, kā komiteja vai citādi. Bezvīzu režīma programmas nav paredzētas dalību valsts šantāžai, un ja mums ir šāds ziņojums, tad mums vajadzētu diskutēt par zinām partneru rīcību, kuri e, bezvīzu režīmu ieviešanu lieto kā politiskie instrumenti, proti uh, Ja jūs mums sniegtiet zināmus datus, piemēram, šajā gadījumā Austrija, kura um, iekļaus bezvīz režīmu, es nezinu, vai šis ir tas ziņojums vai kādā vispārīgākā uh, ziņojumā par to vajadzētu runāt. Varbūt, Dievs, Demērkungs, jums ir kāda ideja, kur mēs varētu šādu nelielu kritiku ievērt ieviest, iekļaut uh, tātad kritizējot valstis, kas izmanto vīzu režīmu kā um, instrumentu. Un par Taivānu jums ir pilnīgi taisnība, un mēs noteikti jūs atbalstīsiet. Paldies, Papa Nikolau kungs. Pēdējās piezīmes. Es arī gribētu pateikties Dievs Demēra kungam par lieliski paveikto darbu. Man ir tikai viens komentārs par Taivāns jautājumu. Saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju, balstoties uz tiem dokumentiem, kas ir manā priekšā, līdz 2010. gada beigām Taivāna oficiāli mums paziņos, ka tā ir atcēlusi savu vīzu prasību Bulgārijai, Rumānijai un Kiprai. Un es gribētu zināt, vai jums ir papildus informācija par to, ka viņi tiešām tā darīs. Labi, to mēs pieņemam zināšanai. Dievs, Demērkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies četriem kolēģiem, kuri uzstājās. Paldies Taņai Fajonai par atbalstu un par e, iesaistīšanos šī, šajā jautājumā. Paldies Salvatoram, es e, augstu vērtēju viņa devumu. Un paldies kolēģim Papa Nikolā un paldies tev, Aleksandra, par atbalstu ziņojumam. Gribētu sniegt divus eh, komentārus saistībā ar diviem uzdotajiem jautājumiem, kurus uzdeva Aleksandrs. Pirmais ir saistāms ar citām valstīm, kuras ir pieprasījušas eh, izņēmumu no vīzām. Šīs valstis ir Trinidad, Tobago, Santa Lucija, San Vicente, eh, Belīza, Dominika, Granāda, Maršalsalas, Mikronēzija. Iz, šī valstu gadījumā vīzu atbrīvojumu piedāvāja vai nu tikai viena vai divas Eiropas Savienības eh, dalībvalsts no 27. Attiecīgi komisija uzskatīja, ka nav šobrīd jāņem tas vērā. Runājot par viņu pieprasījumu un par pēdējo jautājumu, ir jāsniedz ļoti svarīgs precizējums attiecībā uz vīzu izņēmumu Mēs neesam saistā, eh, šeit nesaskaramies ne ar kādu divpusēju vienošanos vai konvenciju. Tas ir vienpusējs lēmums ko, eh, no 27 dalību valstu puses, tāpēc, ka Ķīnas Republika Taivana jau ir sniegusi 24 valstīm nodrošinājuši šo vīzu režīmu izņēmumu, un mēs vēlamies, lai tas tiktu apstiprināts rakstiski līdz, 20, līdz 11. novembrim. E, tomēr tas nav saistāms ne ar kādas vienošanās vai konvencijas parakstīšanu, bet tas ir vienpusīgs Eiropas Savienības lēmums. Un es gribu vēlreiz pateikties Aleksandram un visiem pārējiem kolēģiem, kuri piedalījās šajās debatēs priekšsēdētāji. Paldies, Dievs Demera kungs. Es domāju, ka mēs esam pieņēmuši zināšanai ieteikumu tam, ka Taivanas pārstāvniecība nosūta Libija komitejai Eiropas parlamentam eh, savu gribu iesaistīt trīs atlikušās dalībvalstis, kuras šobrīd nevar izmantot vīzu izņēmumu, balstoties uz to, ka tā nav vienošanās savstarpēja, par ko mēs runājam, bet vienpusīgs Eiropas parlamenta, vienpusīga Eiropas parlamenta gribas izpausme iekļauts Taivānu valstu vidū, kam, kuras pilsoņi var baudīt izņēmumu no vīzu režīma, jeb atbrīvojumu no vīzu režīma. E, un šajā sakarā rīts pulksten 12. ir grozījumu iesniegšanas termiņš šim ziņojumam. Un mēs varam pāriet pie šīs ļoti piesātinātās darba kārtības pēdējā punkta, kuru mēs šodien esam skatījuši. Tas ir svarīgs eh, punkts, un es gribētu uzklausīt uzreiz mūsu referentu Saimonu Busutīlu par Eiropas Eh, Savienības eh, aģentūra operatīvā sadarbības eh, vadībai pie Eiropas Savienības dalībās āriem robežām. Lībe komitejas delegācija divas nedēļas iepriekš apmeklēja Frontex Varšavā Polijā un arī apsprieda šo jautājumu ar nacionālajiem parlamentiem starp parlamentu tikšanās reizē 4. oktobrī. Un tagad mēs uzklausīsim Busotilu kungu, un es domāju, ka būs arī iespējas teikties eh, padomēji un komisijai, bet eh, Busotilu kungs mums jau ir dažas minūtes eh, šī jautājuma apspriešana. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es sākšu ar jautājumu, kas man jums ir jāuzdod. Šis ir likumdošanas eh, dosie, un mums ir mazāk kā desmit minūtes pirmajai viedokļu apmaiņai. Es sākotnē gribēju jau prezentēt savu pirmo ziņojumu projektu nākamajā sēdē oktobra beigās, bet uh, Bez eh, pienācīgas pirmās eh, viedokļa apmaiņas eh, man būs tas grūti izdarāms, tāpēc gribētu lūgt ēnu referentus mūsu kolēģus, vai viņi var pieņemt šo pirmo viedokļu apmaiņu. Manuprāt, tas nav atbilstoši. Vai varbūt pirmo viedokļu apmaiņu varētu organizēt nākamajā sēdē, jo tas uh, maina visu scenāriju, pat laika grafiku tas maina attiecībā uz manu ziņojumu. Man tiešām ir eh, sajūta, ka tas nav pieņemama, un es gribētu lūgt ēnu referentiem izteikt, ko viņi domā. Mēs varētu ēnu referentu vidū tikties nākamnedēļ Strasbūrā, ja viņi domā, ka tas eh, būs eh, vērtīgi, bet es tiešām negribu, lai viņi domā, ka uh, Mm, es steidzinu šo jautājumu. Es pirms divām nedēļām biju ļoti labā braucienā Varšavā. Un es domāju, ka šeit ir ļoti laba sadarbība, ko mēs varētu turpināt, un tā tad eh, jautāšu mūsu kolēģiem ēnu referentiem. Paldies, Busutel kungs, jums eh, tiešām ir taisnība, tā ir. Mēs ne tikai dažreiz, bet tiešām regulāri strādājam ar ļoti piesātinātām darba kārtībām. Uh, un eh, tika izteikts eh, priekšlikums eh, varbūt atlikt šo pirmo viedokļu apmaiņu. Varbūt mēs tiešām varētu uzklausīt ēnu referents, kas viņiem ir sakāms, Gijoms kundze. Es atbalstu Busotilkungu. Euh, tik tiešām nevar tik īsā brīdī izskatīt tik svarīgu dosieru Mums ir pietiekami daudz lietas, kas ir jāizrunā, un tāpēc es piekrītu tam, ka šis e, punkts ir jāpārceļ uz veiksmīgāku brīdi, kad mums būs vairāk laika. Paldies! Turpina priekšsēdētāja Vikstroms kundze. Paldies! Šīs ir ļoti svarīgs fail, lai neteiktu kritisks e, dosie, un es piekrītu Saimona priekšlikumam pārcelt šo jautājumu skatīšanu uz vēlāku laiku, lai var piedalīties vairāk kolēģi debatēs. Paldies! Paldies, Kēlers kundze! Es piekrītu. Mums jābūt reālākiem, eh, plānojot laiku. Mums ir mēs esam šeit iekļauši ļoti daudz jautājumus, un kas ir jāapspriež. Tas ir pilnīgi acīm redzam no šī dosie. Paldies! Es, mēs visi domājam, jā, veržā kundze. Ļoti īsi, kā eh, goja ēnu referente nevarēja būt klāt, bet tas tikai viņas vārdā, un pēc jūsu pieteikuma es gribētu, lai par šo jautājumu izsakās pat, ja nu referēt no goja, pat, ja es neizturos eh, galīgi vienaldzīgi pret šo dosie. Un tagad uzklausīsim Bosu Tilkungu, taču, kā jau sacīju, mēs esam uzklausījuši ēnu referentus Lībe komitejā, kuri atzina to, ka Mēs runājam šeit ļoti jūtīgu, būtisku jautājumu par Frontex un tā sakrā ir nepieciešami lēmumi, viedokļu apmaiņas, kurus baidos, ka mēs nevaram izdarīt laika ierobežojumu dēļ. Es tikko uzzināju, ka paredzētā sanāksme ar polijas parlamenta deputātiem, kas mūs apmeklē Eiropas parlamentā, notiek citā zālē. Tādējādi tie deputāti, kuri grib piedalīties, tiek aicināti doties uz telpu 3E2. un tikšanās sāksies 18.30, kā ziņots, tāpēc mēs tagad uzklausīsim Busutilkungu un vienosimies par viedokļu apmaiņas pārcelšanu kam ir jānotiek maksimāli drīz, kad ir pirmā iespējama reize, pirmā Libe komitejas kārtējā sanāksmē. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, tiešām esmu vīlies, ka mums tas ir jādara, bet tas ir vienīgais saprātīgais risinājums šobrīd atlikt šo pirmo viedokļu apmaiņu. Gribētu atkārtot, ka es nevēlos uh, lai cilvēki domā, ka es uh, steidzinu jautājumus. Es gribu, lai N referenti saprot, ka es nopietni skatu šo jautājumu un tāpēc pieņem viņu vēlmes. Un tas nozīmē, ka mūsu laika grafiks pavirzīsies pa vienu soli uz priekšu un tas viss uh, mainīsies. Un tāpēc būs uh, pusmēneša kavēšanās katram solim, kā tas bija paredzēts iepriekš. Tātad Es uh, katrā ziņā organizēšu ēnu referentu tikšanos nākamnedēļ, lai turpinātu dialogu ar kolēģiem, bet es domāju, ka ir tikai saprātīgi atlikt šo te eh, ziņojumu skatīšanu. Un visbeidzot, priekšsādātāja kungs, lūdzu, paredziet uh, pietiekamu laiku šim jautājumam, jo tas ir likumdošanas dokuments, uh, kas ir tiešām būtisks, un mums ir jāparāds tam pienācīgs laiks. Paldies! Jā, pilnīgi noteikti būs util kungs. Mēs eh, tiešām eh, augstu novērtējam jūsu gatavību atlikt šo svarīgo darbkārtības punktu. Eh, mēs augstu novērtējam arī jūsu ieteikumu tikties ēnu referentiem un nodrošināt, ka nākamajā kārtējā Libekomitejas sēdē mēs pienācīgi apspriedīsim šo ļoti svarīgo jautājumu. Paldies jums, paldies par jūsu gatavību sadarboties, un kā jau es teicu, mēs tagad pārvietojamies uz uh, zāli 3E2, lai tiktos ar Polijas parlamenta deputātiem. Mums būs kopīga sēde, un tā notiks stundas garumā. Paldies!